For... Tā kā mūsu rīcībā ir tikai viena stunda, lai izskatītu divas ziņojumus, tāpēc vēlētos sākt darbu tū daļu. Ļoti žēl, ka daži ir aizkavējušies, bet mēs nevaram gaidīt visus. Un uh, sāksim ar ziņojumu par Eiropas Savienības makro reģionālo stratēģiju novērtējumu. Uh, eh, referenci ir Fransuā Alfonsi. Dod jums vārdu. Ievad komentāriem, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Tā tad. Dažos vārdos es prezentēšu šo dokumentu, kas izsniegts visiem komitejas biedriem, um, kas uh, runā par Eiropas Savienības makroreģionālo stratēģiju un ir īpaši par vidusjūras reģionu. Makroreģionālā stratēģija Nu, tas ir samērā nesenā procedūra Eiropā, jo iepriekšējā sāk, tik, eh, procedūra tika sākta 2009. gadā Baltijas jūras reģionā. Doma ir tāda, ka tā Eiropas eh, publiskās politikas sadaļa ir atbilstīga um, po, politika cenšoties uzlabot uh, koordināciju strateģiskajā līmenī, to starp tādu mēs runājam par Baltijas um, jūras reģioni ir četras, četri pīlāri un 15 pamat asis. Um, pēc Baltijas jūras arī Donavas reģions attīstīja šo makroreģionālo politiku, uh, kas atbilst tām pašām bažām, proti uh, koordinēt uh, jūras reģionā vai kalnu reģionā politiku reģ um, reģionālā attīstībā, uh, koordinējot lielās programmas, teiksim, transporta, trans, um, transreģionālā politika un tā tālāk. Mūsuprāt, makroreģionālā stratēģija ir e, jaunas iespējas teritoriālajai sadarbībai. Tas ir līdzinājais e, kohēzijas politikas treš, e, trešais mērķis. Dažu gadu laikā, domājot par šo pirmo pieredzi, Eh, ko mēs redzam? Ir reālas gaidas, lai investētu šajā jaunajā publiskās politikas jomā Eiropā ar mērķi um, attīstīt uh, eh, teritoriālu uh, eh, stratēģiju, makroreģionu stratēģiju, uh, parāda Eiropas idejas attīstību un ļauj Eiropiešiem, kuriem ir uh, viena kopīga teritorija, kopīga vēsture, īpaša vēsture, uh, reizēm atjaunot, reizēm nostiprināt esošās saites, balstoties uz šo sadarbību. Komisijas ziņojumā um, ir, uh, ir pasvītrojusi 2011. gada 26. jūnijā šos uh, apstākļus un ka nepieciešama. Uh, Ne, nepieciešams attīstīt arī finansiālā plāksnē šo vakar reģionālo stratēģiju. Tātad mēs jau pieminējām Baltijas jūras uh, stratēģiju un Donavas reģionu un no jauna pārdome aicināja īstenot vadošo lomu šajā stratēģijā. Eh, jāpasvītro, ka eh, instrumenti šeit ir kompleksi un eh, nepieciešama ļoti svarīga tehniskā palīdzība, un reģiona ģenerāldirektorāts šodien ir darījis zināma, ka pašlaik ir iespējams izdarīt arī vairāk. No otras puses, tā pieredze, kāda mums jau ir, rāda, ka makroreģioniem nevajadzētu kļūt vienkārši tādam budžeta tērēšanas mašinērijas elementam. Pārdome ir nolēmusi. Lēmums par tā saucamo trīs nē likumu, ir, ka nebūs jauna finansējuma, jaunu institucionālo instrumentu un nebūs jaunas reglamentācijas. Savukārt padome Ungārijas prezidentūras laikā, 13. aprīlī šogad, eh, atzīmēja savu veidu modulāciju un nosteica to trīs jā likumu. Eh, jā, papildus finanšu līdzekļiem, jā, institucionālo instrumentu koordinācijai, jā, jaunu produktu izstrādāšanai. Tā, tā ir dialektika debatēs eh, runāt par bilanci šiem makroreģioniem, cenšoties nonākt pie līdzsvara kas jādefinē, eh, lai pēc tam tālāk mums nerastos problēmas eh, kohēzijas politikā. Tātad varam pasvītrot makroreģionālās stratēģijas viesvērtību. Caur Baltijas jūras eh, piemēru mēs redzam, ka ir parādījušās jaunas iespējas īstenot šo stratēģiju. Tostarp ir atsaucis satvars kohēzijas politikai, tiek veicināta starp nozaru sadarbība, mēs varam orientēt investīcijas, kas savstarpēji papildina vienu otru un raugoties visā kopumā, iespējas radīt patiesu sinerģiju. Vēl viena priekšrocība un visvērtība šai stratēģijai, ka ir lielāka iesaista, labāka sadarbība starp dažādām, dažādiem instrumentiem, to starp investīciju jomām ir iespējama konverģence resursiem, vienalga vai tas būtu reģionos vai dalībvalstīs, un Eiropas fondu izmantošana uh, caur daudz līmeņu pārvaldību. Visi uzskata, ka šādā veidā līdzekļu konverģence ir stratēģija, kur visi iegūst. Visbeidzot, makroreģionālā stratēģija ir eh, saistīta ar kaimiņu attiecību politiku, lai atjauninātu uh, šo politiku, lab, veicinātu labāku dialogu un kon veiktu konkrētas rīcības balstoties uz teritorijām. Tā ir viesvērtība, kas ir parādījusies. No otras puses ir arī grūtības, jo, protams, nepieciešams raudzīties, lai tas viss nepaliktu kaut kā atsevišķi. Pirmā grūtība ir tāda, ka katrs mikroreģions es atvainojos, saka runātājs, katrs makroreģions ir ar divējādām dimensijām. Teritoriālā dimensija, definējot teritoriju, un eh, funkcionālā uh, dimensija caur prioritātēm, kas ir definētas. Šīs divējādās dimensijas eh, nevar uh, tikt attīstītas spontāni. Uh, mums ir jātīstā pašvaldību līmenī izstrādājot šīs stratēģijas, bet, protams, jāizskata sākotnējā izstrāde viens, divi gadi, un šajā fāzē vajag īstenot pārvaldību, kam jābūt pirmajai prioritātei, un makroreģionam tas ir nepieciešams. No otras puses, makroreģiona funkcionēšana eh, var tiekties uz uh, starpvaldību pārvaldību, jo, protams, valstis ir iesaistītas makroreģiona politikā, bet jāizvairās no eh, šīs starp valdību pārvaldības, bet jādod priekšroka vairāk līmeņu pārvaldībai, tostarp reģionālai, jo reģioni un to iesaista makroreģionālajā politikā garantē, ka mums ir šis Eiropas aicinājums, reģionālās politikas attīst, reģionālas attīstības politikas aicinājums Eiropas Savienībā. Visbeidzot, eh, nes, nestrādājot to spontāni, nu, eh, mm, mēs izvairīsimies no tā, ka tam visam būs gadījuma raksturs, bet mums ir vajadzīgi atbilstīgi E, piegājieni un jābūt reālai motivācijai no visu iesaistīto pušu rīcības. E, kaimiņa attiecības ir, protams, nepieciešamas šajā makroreģionālajā stratēģijā, bet tam ir jābūt saistītam ar teritoriālo politiku un e, teritoriālās attīstības politiku. Izvairoties no tā, ka stratēģija nebūtu adaptēta. Uh, Tātad, kas jādara? Jāņem vērā viss, eh, eh, ko mēs varam izdarīt kā pirmos secinājums, un pirmais eh, - makroreģionālās stratēģijas attīstībai jāiekļaujas globālās pārdomās, lai izvairītos no vienkāršiem nu, tūlītējas politikas piemērošanas elementiem šeit varētu mēs definēt tādu savu veidu karti, ja, ja mēs ieskicētu pamatlīnijas perspektīvā, kas nebūtu saistošas un varētu attīstīties atkarībā no lokālās dinamikas. Pasākumi katram makroreģionam ir jāparedz šī sākotnējā izstrādes fāze starp partneriem, jānosaka, jāieskicē pamatasis un jānosaka nākamā politika. Uh, Atbilstīgi padomis lēmumam tieši komisija uh, veic darbību, vadošo darbību šai fāzē, ir nepieciešami attiecīgi resursi, finanšu resursi pirmām kārtām, protams, bet varbūt it īpaši cilvēku resursi. Uh, finanšu resursi, lai attīstītu makroreģionālo stratēģiju, jāpaveic pārrobežu sadarbības transreģionālās un starpvalstu sadarbības ietvaros kohēzijas politikā. Komisija ir darījusi zināmu, ka tā palielinās eh, piešķi, kredītu piešķīrumus eh, šai politikai 2014. un 2020. gadā, lai nostiprinātu to visu. Tas, man liekas, būtu atbilstīgi makroreģionu attīstībai. Eh, finanšu atbalsts būs saistīts ar, ar tehnisko atbalstu gan sākotnējā izstrādes fāzē, gan arī tālākajā pārvaldības fāzē, kas sekos. Visbeidzot, es domāju, ka Tie ir pasākumi, kas uzskatām par ļoti svarīgiem. Finanšu komplementaritātei jākļūst atlases kritērija, kas nāks par labu makroreģionālajām prioritātēm, ņemot vērā, protams, visus projektus, kas lūdz piešķirt Eiropas finansējumu. Lūk, tādas būtu nu, pirmās pārdomas pamatvilcienu par šo makroreģionālo politiku. Piebildīšu vēl, ka mums pašlaik ir tāds diezgan izšķirīgs uh, brīdis, kad ir uzsākta šī makroreģiona politika. Sākotnējā bilance ir pozitīva, uh, neviens uh, neiebildīs pretējo. Ir jauns plānošanas periods, kas sākas, un šajā brīdī mums tiešām vajag domāt par veidu, kādā veidā mēs šo labāk integrēsim šo pozitīvo ietekmi nākamajās programmās, ko atbalstīs Eiropas Savienība. Tātad, līdz ar to es tagad varu pieminēt makroreģionālās stratēģijas nozīmīgumu vidusjūras reģionā. Eh, šodien eh, mums ir, <clears throat> nu, protams, eh, sākas debatas par šo ziņojumu Es pieturēšos pie vispāriem principiem, kas diezgan skaidri parāda problemātiku un to, kāpēc, manuprāt, šī iniciatīva, ka varētu būt vidusjūras reģionā, makroreģionāla stratēģija ir nozīmīgs elements, un es konstatēju, strādājot pie šī darba, saskaņojot to ar reģionālajām iestādēm, <clears throat> es redzu, ka ir patiesa gatavība, patiesas gaidas un griba um, rīkoties. Kādi ir iemesli? Vidusjūras basēns ir mūsu kopīgais eh, reģions, eh, kopīgā vēstures un um, attīstības situācija. 150 eh, miljoni iedzīvotāju saistīto šo reģionu. Ir potenciālās iespējas, kas ir visnotaļ būtiskas, bet ko nekad nevarēs pilnībā izmantot, ja nebūs koordinācijas, rīkojoties kopā. Uh, izstrādājot makroreģionālās stratēģijas definīcijas. Otrais punkts. Šajā telpā ir ļoti svarīgi arī uzdot jautājumus par privileģētajiem instrumentiem. Jau ir iniciatīvas eh, Adrijas un Jonijas jūras reģionā, un tur mēs esam <clears throat> uzklausīšanas laikā dzirdējuši dažas iesaistītās puses, kas prezentēja to, kā lietas virzās uz priekšu, tā, tā ir vidusjūras reģiona austrumu daļa. Manuprāt, vajag turpināt un padziļināt šo saskaņošanu. Uh, izvēlēties, pirms izvēlēties, vai būs viens makroreģions vai divi atšķirīgi uh, austrumu un rietumu vidusjūras reģionu daļā. Es domāju, ka vajag padziļināt saskaņošanu, un iespējams beigās es pie tā vēl atgriezīšos, Uzklausīšanās laikā mēs varētu redzēt skaidrāk, kādas ir gaidas un gatavība no iesaistīto pušu viedokļa. Trešais punkts - vidusjūras reģions, pateicoties eh, vidusjūras klīmatam, eh, tas ir daudz kopīgu elementu, lauksaimniecības produkti, ne, un austrumos rietumos, un daudzveidība šiem produktiem ir visnotaļ plaša. Ir viena vides problemātika, teiksim, ugunsgrēkus varētu minēt mežos, um, ir arī šie trumpi politikā, kas saistīti ar turismu, pirmais turisma reģions pasaulē, un mēs varam uzlabot šo ekonomikas perspektīvu. Un potenciālās iespējas ir arī attīstīt jūras transportu, teiksim, preču pārvadājumos vēl vairāk. Par to ir jādomā jūras maģistrāles tā saucamās. Eiropas žargonā tās eh, reizēm sauc par jūras automaģistrālēm. Eh, nu, kad mēs redzam, teiksim, eh, autoceļus ielās, nu, mēs varam runāt arī par šīm maģistrālēm jūrā, <clears throat> kas ir būtiski elementi, saistot eh, dažādas eh, zonas, kas ir izolētas valsts ap salas, bet atbrīvo eh, arī um, sauszemes transporta ceļus, kas reizēm ir pārslogoti un veicina piesārņošanu un tam līdzīgi. Tālāk, vēl viena as, kas ir ļoti svarīga, ir atjaunīgās enerģijas, tos ap saules enerģija, uh, Eh, kur vidusjūras reģiona iespējas ir optimāls, protams, un mēs redzam, kā šī makroreģionālā stratēģija var piesaistīt arī tādas partnerus kā Eiropas Investīcija banka. Vēl viena svarīga as - bio daudzveidība, jo, jo vidusjūras reģionā tāda pastāv. Un uh, pastāv, protams, draudi sakarā ar pārmērīgu nozveju par uh, cilvēku darbību. Tā Eh, šī jūra ir slēgta jūra, eh, kustība ir ļoti intensīva, un tāpēc vidusjūras eh, reģionā mums jārunā arī par vides kvalitāti. Jūras piekraste arī ir nu, bažu pamats šajā reģionā. Un jāskatās, kā ziemeļu un dienvedu sadarbība varētu tikt veicināta, izmantojot kaimiņu attiecību politiku. Lūk, tā nedaudz Eh, pamat eh, virzienu ieskicēt, kāpēc šis reģions makroreģionālajā stratēģija ir būtisks. Neliels komentārs no manas puses vēl. Mums vajag identificēt, kādas ir Eiropas zonas, eh, kur pagaidām pietrūks sadarbības un kur ir deficīts sadarbībā starp reģioniem. Un vidusjūra ir kliedzošs piemērs tam. Eh, Sardīnijā, Korsikā mēs lieliski redzam, cik lielā mērā mums pietrūkst attīstības dinamikas, jo eh, pilnībā pietrūkst šīs sasaites starp reģioniem. Eh, tas ir pirmais. Tālāk. Kāpēc nu, šis deficīts Eiropas Savienībā vidusjūras telpā ir tik redzams? <clears throat> ārpus Eiropas Savienības. Otrakārt, vidusjūras reģions būtisks visā Eiropai. 500 ehm, miljonu iedzīvotāju. Un nav, eh, nu, eh, neviens cits reģions nevar tādus izaicinājumus pieņemt. Un te es arī gribētu beigt. Es uzskatu, ka visas šīs potenciālās iespējas un visi izaicinājumi noved pie tā, ka valstīm un reģioniem vidusjūras reģionā jāveic kopīgi padziļinātas sadarbības pasākumi un priekšstā makroreģionālā stratēģija ir privileģēta iespēja. Paldies par uzmanību un es atvainojos, ka runāju garīgi. Man jāsaka, ka mūsu rīcībā tagad ir tik tiešām tikai 15 minūtes ēnu referentiem un uh, pārējām diskusijām. Tad, kad būs sagatavot ziņojuma projekts, tad uh, tas varētu būt uh, janvāra beigās, mēs varētu diskutēt par to vairāk. Tagad lūdzu izsakieties pēc iespējas īsāk. Tomas Deutsch ir pirmais referents ēnu referents. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi! Lai arī mūsu rīcībā ir ļoti maz laika, es tomēr vēlētos izteikt trīs īsus komentārus. Vispirms, es vēlētos apsveikt Alfonsiju kungu par um, šo padziļināto sākotnējo darba dokumentu. Uh, kas ir mūsu rīcībā. Gan darba dokuments, gan arī šis te mutiskais izklāsts ir lielisks pamats mūsu turpmākajām diskusijām. Tālākie komentāri no manas puses. Es vēlētos norādīt uz to, ka es personīgi atbalstu makro reģionālās stratēģijas, jo tas um, bagātina kohēzijas politiku, tas bagātinās kohēzijas politiku turpmāko desmitgaļu laikā, un eh, te mēs runājam par ļoti nozīmīgu un ambiciozu projektu. Un es domāju, ka mūsu galvenā loma ir novērtēt eh, darbu, kas jau ir ticis eh, paveikts. Un, manuprāt, tas, kas mums šeit pietrūk, mm, tas, ka gan, ka šajā dokumentā mēs neesam norādījuši uz to, ka Baltijas e, jūras reģionu stratēģija un e, Donavas stratēģija gan sagatavošanās tai, gan šo projektu izvērtēšana ir prioritātes, tās ir ļoti nozīmīgas. Nevajadzētu iedomāties, ka, e, ka ir ka mums ir šīs divas makro reģionālās stratēģijas, un uh, tālāk mēs cenšamies to visu izvērtēt ļoti striktā veidā, un līdz ar to pārējās makro reģionālās stratēģijas tiek atliktas uz daudz vēlāku nākotni. Uh, Līdšanējo desmit gadu pieredze mums ir devusi pietiekami daudz pieredzes, lai mēs varētu izvērtēt šo darbu, un tas mums varētu palīdzēt eh, strādāt nākotnē. Tāpēc vispirms mums ir jāpadara skaidrs tas, ka balstoties uz skaidriem rādītājiem, uz konkrētiem rādītājiem mums būtu jāizvērtē esošo divu makro reģionālo stratēģiju norise. Tālāk, kas attiecas uz nākotnes makro reģionālajām stratēģijām, es domāju, ka mums ir divas opcijas, un es nedomāju, ka mums būtu jāpieņem izšķirošais lēmums šobrīd, bet mums ir jāsaprot, ka te ir runa par divām atsevišķām lietām. Vispirms institucionālā līmenī komisija, tātad padome un Eiropas parlaments, mēs cenšamies sagatavot tādu kā karti paši sev. Protams, ar iespējām veikt izmaiņas šajā kartē par to, kā un kad mēs varētu inicijēt šādas makro reģionālās stratēģijas. Tā ir viena pieeja. Otra pieeja būtu sagatavot uh, karti uh, pretējā um, veidā, proti līdzīgi kā tas notika Baltijas reģiona un Donavas reģiona stratēģijas gadījumā. Tātad mēs izraudzītos vai vienu vai otru opciju. Protams, ka abām pieejām ir gan priekšrocības, gan trūkumi. ja mēs eh, turpinām darbu pie stratēģijām, kuras esam īstenojuši līdz šim, tad uh, eh, turpmākajās stratēģijās īpaši izmaiņu nebūs. Bet, ja mēs izvēlamies otru alternatīvu, bottom-up pieeju, tad iespējams iegūms būs daudz lielāks nekā zaudējums, tāpēc es atbalstītu otro iespēju. Paldies! Lielas paldies! Tagad vārds Koranskungam. Grazie, prezidente. Jo uzo brevemente il mio... Paldies, priekšsēdētāji. Es Pavisam īsi izmantošu man atvēlēto laiku. Un uh, vispirms vēlētos teikt, ka Alfonsija kungs ir lieliski pastrādājis. Un tas ir uh, lielisks pamats mūsu turpmākajam darbam. Es vēlētos uzsvērt divas lietas. Jāsaka, ka jūs jau to pieminējāt pats, Alfonsija kungs. Vispirms runājot par makro reģionu uh, eh, stratēģiju. Es vēlētos, lai e, šīs stratēģijas netiktu īstenot starpvaldību līmenī, un tam ir nepieciešams e, priekšnoteikums, proti mums ir jācenšas izvairīties no starpvaldību loģikas, gatavojot šīs stratēģijas. Tas nozīmē, ka mums būtu pēc iespējas jānostiprina reģionu loma un pašvaldību loma. Otrs komentārs, kas nav pretrunā ar manis nu pat sacīto, kas attiec uz makro reģionālajām stratēģijām, mēs nevaram paredzēt uh, radīt makro reģionus, uh, kas uh, tikt īstenotas spontānā veidā. Es domāju, ka mums ir jāveicina šis process, tas ir jāiedrošina. Un mums būtu jāparedz arī e, tāda kā karte Eiropas makro reģioniem nākotnē. Tālāk, kas attiec uz vidusjūras reģionu, pie tā mēs noteikti atgriezīsimies vēl padziļināt arī vēlāk, bet manuprāt, ir iespējams paveikt lielisku darbu šajā jomā, un es domāju, ka mums būtu jāuzsāk Eiropas līmeņa uh, iniciatīvas, strādājot pie vidusjūras reģiona dienvidu krastiem, bet arī otrā eh, pusē, proti mums ir jādomā arī par Magribas eh, valstīm un jārīkojas daudz izlēmīgāk nekā līdz šim. Es piekrītu arī Alfonsī kunga eh, teiktajam tajā, ka mums ir padziļināti jāpārdomā nepieciešamība un iespējas radīt jaunu makro reģionu Eh, proti Adrijas un Jonijas jūra, jūras makro reģionu. Es domāju, ka mēs varētu organizēt arī uzklausīšanu, uzaicinot visus tos, kas iesaistās šajā procesā. Tā varētu būt nozīmīga iniciatīva. Jāsaka, ka. Um, pirmie soļi jau ir tikuši spērti, un tāpēc vēlētu zināt, cik tālu šis process ir uh, pavirzījies. Paldies, un tagad vārds kolēģei Čevskas kundzei. Lielas paldies, priekšstādētāji! Arī es vēlētos apsveikt Alfonsei kungu. Es pilnībā atbalstu jaunu makro reģionu radīšanu. Uh, ar plašām iespējām. Es pilnībā piekrītu tam, eh, ko teica referents. Šie makro reģioni ir labs risinājums, lai atrisinātu ekonomiskās problēmas, tāpat arī uh, problēmas, kas saistīts ar vidi noteiktos, noteiktās zonās. Tas palīdz arī nostiprināt pārobežu sadarbību. Bet šajā ziņojumā eh, varbūt pietrūkst skaidra izvērtējuma. Mums jau ir pieredze ar diviem lieliem makro reģioniem, un es vēlētos redzēt izvērtējumu attiecībā uz šiem projektiem, kas ir bijis pozitīvi, vai mums ir izdevies īstenot mērķus, kas tikuši nosprausti, vai tas ir kādā veidā ietekmējis šo makro reģionu attīstību, un vai šī stratēģijas darbība varētu kalpot par piemēru turpmāko makro reģionu izstrādē. Man šķiet, ka um, mums būtu jārod atbilde uz jautājumu, vai visas iesaistītās puses vēlas papildus instrumentus, jaunus likumdošanas noteikumus, un vai viņu gaidas ir vainagojušās panākumiem. un vai tas viss mums varētu palīdzēt arī radot jaunus makroreģionus. Tad, kad mēs runājam par jauniem makroreģioniem, vai mums ir iespējas, ka līdšanējie makroreģioni ir lieliski darbojušies, mums ir jāsaprot, ka runa tomēr ir par daudzgadu sadarbību, un tur, kur tas ir iespējams, būtu jārada nepieciešamie priekšnoteikumi, lai mēs varētu īstenot šo sadarbību, radīt makro reģionus, un, manuprāt, tam būtu jābūt bottom-up, tai būtu jābūt bottom-up pieejai, tātad no apakšas uz augšu, jeb augšupvērstai pieejai. Paldies! Madame. Merci, Madame la Présidente. Sančes Šmits kundze, paldies. Priekšsēdētāji arī es vēlētos pateikties Alfonsī kungam par lieliski sagatavoto dokumentu, un es piekrītu arī secinājumiem. Es atbalstīšu viņa interesantos priekšlikumus. Es vēlētos citēt trīs, kas, manuprāt, ir vietā. Vispirms tātad. Eh, tas, kas mums palīdzētu eh, īstenot šos projekts ar trešā mērķa finansējumu un tāpat arī šo makro reģionu kartas izstrādāšanu. Es domāju, tas varētu palīdzēt vispārējā dinamikā. Protams, pat ja mēs nevaram nosekt visu Eiropu ar makro reģioniem. Tālāk, kas attiecas uz viens vai divu stratēģiju izvēli, rietumu vai austrumu, man šķiet, ka par šiem jautājumiem vēl būtu jādiskutē. Un, jo te rodas jautājums arī par to, eh, kāds ir piemērots izmērs makro reģionam. Manuprāt, būtu jāuzstāj arī uz to, ka ir nepieciešama koordinācija ar jau esošajām programmām, eh, proti transnacionālām programmām, tāpat arī pārobežu, eh, ja kaimiņattiecības sadarbības pārobežu faktors. Un Un tāpat arī jādomā par reģionālo un vietējo pārstāvju asociācijas iesaistīšanos, un es vēlētos uzsvērt arī uz to, cik uh, Nozīmīgi būtu pieminēt arī eh, starpkultūras sadarbību un apmaiņu izglītības jomā. Es domāju, ka te ir jauns perspektīvas. Un būtu jāatgādina arī, ka vietējā un reģionālā eh, sadarbība, kas norit ikdienā starp dienvidiem un austrumiem, varētu palīdzēt ievērojami pavirzīties uz priekšu, lai panāktu dienvidu valstu demokratizāciju. Tas noteikti būtu tikpat nozīmīgi kā lielie divpusējie nolīgumi, kas bieži vien uh, ir bez operacionālību darbības rakstura. Paldies! Paldies tagad vārds Godmaņa kungam! Liels paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos uh, papildināt ar nelielu skepsi attiecībā uz šo visu pieeju. Vispirms pirmais piemērs Baltijas jūras stratēģija. Galvenā problēmas Baltijas jūras stratēģijai ir tas, ka ir jāiekļauj uh, kaimiņu valstis, tās, kas nav Eiropas Savienībā, un tā ir pirmā problēma, kas izriet no šī projekta. Lai progresētu ar proje projektu īstenošanā, ir e, jāsaņem atbalsts no dalībvalstīm, kas ir ap uh, Baltijas jūru, bet nav Eiropas Savienībā. Un šīs valstis uh, darbojas citādi, un tas rada uh, papildus problēmas šim reģionālajam projektam. Otra lieta, ko vēlos teikt. Mums ir jābūt uh, ļoti godīgiem, uh, jo ir uh, pretruns starp makroreģioniem un uh, nacionālu valstīm. Tie, kas vēlas īstenot šos makroreģionālos, makroreģionālos stratēģijas, vēlas agrāk vai vēlāk pieprasīt papildus līdzekļus, un komisija daudzkārt jau ir darījusi zinām to, ka tas nebūs iespējams bet arī es esmu parakstījis dažus priekšlikumus 2010. Eh, 2011. gada budžeta ietvaros eh, par labu Baltijas jūras eh, stratēģijai. Neliels summas varbūt, jo gluži vienkārši ir bijuši, bijuši nepieciešami līdzekļi tīri praktisku apsvērumu dēļ. Organizācijai tas tika ierakstīts rezervē, tāpēc, ka nav dokumentu, kas būtu pamats nepieciešamiem finansējumam. Es domāju, ka uh, Eh, ka mums ir atklāti un godīgi jāpasaka, ka nebūs papildus līdzekļu šīm vajadzībām. Ja, eh, jā, tad mums par to ir jāvienojas šeit, ka mēs piekrītam šādai pieejai. Un otra lieta. Pozitīvais ir tikai viens. Ja jūs paraugaties uz uh, absorpcijas uh, uh, rādītājiem, par līdzekļu apguvi attiecībā uz 1. decembri, tad man jāsaka, var redzēt, ka tas ir zemākais tur, kur piedalās dažādas valstis arī Eiropas Savienības ietvaros. Tas nozīmē, ka ja šie makro reģioni tiks izstrādāti tādā veidā, lai pātrinātu. Mm dažādo valstu dalību um, projektos, tas būtu ļoti nozīmīgi. Un es domāju, ka tas ir galvenais iemesls, kāpēc šī ideja vispār ir uz galda, kāpēc mums par to jārunā un kāpēc mums tā jāatbalsta. Paldies! Paldies, tagad vārds Uģis kungam. Grācija prezidente, molto brevem. Paldies, priekšsādātāji. Ļoti īsts komentārs. Vēlos izteikt atzinību kolēģim Afonso kungam Viņš ir paveicis lielisku darbu. Viņš ir eh, prezentējis ļoti eh, visaptverošu tekstu. Un tajā ir piedāvāts nepieciešamais eh, opciju klāsts. Piemēram, nosakot uh, divus iespējamos makro reģionus vidusjūras, uh, vidusjūras uh, reģionā. Uh, Geogrāfiski runājot, eh, tas varētu būt iespējams. Šobrīd mums vajadzētu turpināt eh, darbu uz šī pamata. Tomēr ir jāuzsver, ka makroekonomiskie reģioni, eh, reģioniem ir jāspēj veidot sinerģijas reģionam ir jāspēj progresēt, izmantojot pieejamo finansējumu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Es nezinu, Alfonso, eh, vai jūs, ja jūs vēlaties izteikties, es jums došu vienu minūti. Nu labi, mēģināšu viens minūtes laikā. Vispirms vēlētos pateikties visiem tiem, kas nu, iepazinušies ar manu dokumentu uzmanīgi, un es pateicos viņiem par ieteikumiem un komentāriem. Es vēlētos teikt, ka eh, viens jautājums tika uzdots par Jāsaka, ka tas eh, ir ļoti nozīmīgs jautājums. Es piedalījos um, Sicīlijā, kur tika izteikts atbalsts um, ehm, makro reģionu stratēģijai, un es domāju, ka tas ir labākais veids, labākais pamats, uz kur mēs varam attīstīt vidusjūras stratēģiju. Uh, 27. Eh, janvārī man ir paredzēta tikšanās Barcelonā, un es vēlētos teikt kolēģiem un ēnu referentiem, kurus īpaši interesē šis jautājums. Ja viņi vēlas mani pavadīt šajā delegācijā, tad jūs esat laipni aicināti. Katrā ziņā es jūs informēšu ikreiz, kad man būs paredzēta šāda veida tikšanās. Un noslēgumā. Eh, es domāju, ka visi tie kontakti, eh, kur, ar, kur jau ir bijuši, uh, visas personas ir aicinājušas vai nebūtu, ir uzdevušas jautājumu, vai nebūtu iespējams organizēt uzklausīšanu. Un es domāju, ka tas būtu ļoti labi, ja mums izdotos norganizēt pavisam īsu uzklausīšanu, jo bieži vien runa ir par spēlētājiem, kas izrāda patiesu interesi par projektu, pie kur mēs strādājam. Paldies! Paldies! Janvārī mums ir ļoti saspringta darba kārtība, tomēr mēs meklēsim iespēju iztenot šo uzklausīšanu. Paldies par jūsu priekšlikumu. Tātad eh, janvārī būs jūsu likuma projekts, un tad eh, es ceru, ka jūs paspēsiet to sagatavot līdz plenāru sēdē. Tagad izskatīsim vakardienas darbu kārtības punktu, un Tas ir eh, Džamarija Uģes eh, iespējamais likumprojekts par reģionālo lidostu un gaisa satiksmes pakalpojumu nākotnē Eiropas Savienībā un varam veltīt 20 minūtes šim ziņojumam. Tādēļ lūdzu, Uģes kungs, izsakieties pēc iespējas īsāk. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi. Arī teksts uh, ko esmu iesniedzis kolēģiem, lai iepazītos ar šo tēmu, nav pārāk garš. Tad te ir divi praktiski komentāri. Pirmkārt, galējais termiņš grozījuma iesniegšanai ir pārāk īss. Tas ir rītdien, tomēr organizatorisku ierobežojumu dēļ ņemot vērā, piemēram, tuvojošā Ziemassvētku brīvdienas, um, um, tad tos, šos grozījumus nav iespējams iesniegt tik ātri, tomēr uh, es esmu gatavs uzklausīt jebkurus komentārus un sadarboties ar jebkuru, kurš vēlas iesniegt kompromisa grozījumu vēlākā posmā. Un es mēģināšu tos iekļaut tekstā vēlāk saskaņā ar iekšējiem noteikumiem referentiem ir jāievēro noteikts rakstzīmju skaits. Un es nevarēšu izmainīt šo sistēmu. Un tādēļ man būs jā, jāievēro noteikti ierobežojumi. Tomēr es vēlos izcelt vairākas prioritātes. Un vēlētos iestrādāt tekstā vairākus eh, grozījumus tādā veidā es varēšu iekļaut vairākas idejas, kuras e, būs pietiekami interesantas. Transporta komitejas ziņojums par reģionālajām lidostām ir apsveicams, tomēr es vēlos koncentrēties uz sekojošo. Pirmkārt, reģionālo lidostu loma nodrošināt teritoriālo kohēziju, un otrkārt, reģionālo lidostu loma uh, Eh, izstrādājot dažādus pakalpojumus, piemēram, darba vietu nodrošināšana. Treškārt, jāpievērš eh, pietiekami daudz uzmanības eh, dažādu veidu citiem transportiem, kas ir saistīti ar uh, lidostu. Un jāiesaista, jāiesaist, šeit ir jāņem vērā arī plānoš, vispārējā plānošana. Uh, reģionālie, eh, reģionālās lidostas ir ārkārtīgi svarīgas eh, kohēzijas politikas eh, sastāvdaļas. Un reizēm reģionālās lidostas ir vienīgais sasaistes punkts starp dažādiem geogrāfiskiem punktiem, piemēram, attāliem reģioniem, salām. Uh, kas atrodas neizdevīgākā geogrāfiskā situācijā. Es vēlos uzsvērt nepieciešamību nodrošināt eh, atbilstošu atskaites eh, sistēmu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai. Otrajā un trešajā punktā es runāju par to, cik svarīgi ir nodrošināt pienācīgu reģionālo lidostu attīstību, un tas veicinātu arī turisma attīstību. Uh, kas ir ārkārtīgi svarīga ārpakšnozare vairākos Eiropas reģionos, kā arī tas sekmē darba vietu veidošanu un palīdz attīstīties mazāk attīstītajiem reģioniem, kā arī palīdz novērst, samazināt bezdarba līmeni, kas sasniedzas ļoti satraucoši augstu, augstu um, rādītāju. Mēs cenšamies eh, pievērst reģionālo varas iestāžu uzmanību vides eh, faktoriem un meteoroloģiskiem faktoriem. Piektajā punktā es runāju par to, ka gaisa satiksmei eh, nevajadzētu būt vienīgajai jomai, kas tiek attīstīta. Jo pastāv, piemēram, arī dzelzceļš, un es runāju ne tikai par <clears throat> Eh, par ātrgaitas eh, dzelzceļa satiksmi. Eh, tam šai savstarpējai miedarbībai ārkārtīgi svarīga loma Eiropas Savienības vispārējā kohēzijā. Tātad ir jāmeklē dažādu transporta veidu miedarbības, miedarbības iespējas, kas uzlabotu konkurētspēju un novērstu nevajadzīgu konkurenci starp dažādām, dažādiem transporta veidiem. Uh, Un te ir jānodrošina atbilstoša finanšu uh, palīdzība reģionālajām lidostām, TNT uh, eh, tīklu uh, ietvaros, kā arī no struktūra fondiem. Jāiekļauj reģionālos lidostas teri teritoriālajā un telpiskajā plānošanā, un vietējām varas iestādēm ir uh, jāņem vērā vietējā situācija. Paldies! Tagad pārējiem pie ēnu referentiem. Jošef Matulaks, lūdzu. Paldies, eh, priekšsādātā kungs. Man ir dažas piezīmes. Nu, references esmu pirmais punkts. Partnerattiecības. Reģionālais gaisa transports ir jāiekļauj at, reģionālās attīstības stratēģijā un jānorāda nākamajā partnerattiecība līgumā, nolīgumā. Otrais punkts. Savienojuma atvieglošana metodoloģiskā plānošana Eiropas līmenī transporta jomā jāņem vērā tajās iespējās, ko piedāvā reģionālās lidostas transporta sektorā. Trešais punkts. Ilgspējīgas attīstības kontekstā reģionālās lidostas veicina mobilitātes un savienojumu izaugsmi reģionos un turismu pasākumu palielināšanos. Ceturtais punkts. Re, pastāvošo reģionālo lidostu attīstība eh, eh, nozīmē nelielas izmaksas, bet var dot būtisku um, tūlītēju ieguldījumu eh, un at, atvieglot uh, lielo lidostu darbību, vienlaikus veicinot uh, savienojuma diversifikāciju. Un piektais punkts, pēdējais starp viena reģiona kaimiņu reģionālajām lidostām ir int nepieciešama intermodālā sasaiste, kas veicinātu ekonomikas attīstību reģionā, palielinot darba vietu skaitu, pa paaugstinot konkurētspēju un mobilitāti reģionā. Paldies! Thank you, eh, Josif. Paldies, Josif. Karonas kungs, lūdzu. Es domāju, priekšsēdētāji, ka šis, eh, eh, š, šis atzinums ārkārtīgi svarīgs. Pēdējo desmit gadu laikā mazās reģionālās lidostas ir ievērojami attīstījušās, un tas attiecas gan uz pasažieru skaitu, gan uz infrastruktūras uzlabojumiem un vispārējiem ekonomiskajiem rādītājiem mums ir jāpievērš īpaša uzmanība šiem faktoriem. Un es vēlos eh, runāt par sekojošo. Reģionālo lidostu koncentrācija Eiropā nevienmēr ir tik racionāla, kā tā varētu būt. Proti trūkst efektīvas koordinācijas un ļoti bieži tiek uh, izmantota uh, eh, atžgānā loģika. Otrakārt, lai gan ir bijusi ievērojama attīstība, lidostu skaits ir ievērojami pieaudzis, jo sevišķi attiecībā uz zemo izmaksu aviolīnijām, lidostām, un ir radītas ļoti daudz jaunas darba vietas. Šīs tendences ir novedušas pie darba apstākļu pasliktināšanās Tādēļ, manuprāt, būtu liederīgi ļoti rūpīgi izvērtēt e, šīs problēmas iespējamos risināšanas veidus. Visbeidzot, kohēzijas politikai te varētu būt ļoti nopietni noma, kā to teica referents, jo sevišķi attiecībā uz e, daž, e, transporta veidu miedarbības risinājumiem. Paldies! Mikls Trimapolos lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu pateikties mūsu kolēģim par šo ziņojumu. Un man būtu daži komentāri par reģionālu uh, lidostu un to pakalpojumu nākotni. Mēs esam zaļie un nedomājam, ka ir nepieciešams un lietderīgi celt jaunas lidostas. Pat tā saucamajos attālajos reģionos. Mūsuprāt, tā ir patiesa problēma. Protams, lidostām vajadzīgi labi savienojumi ar citiem uh, sabiedriskā transporta veidiem, Un te mēs pirmām kārtām domājam par dzelzceļiem. Krētas piemērs vai Kipras piemērs. Nav dzelzceļa infrastruktūras vispār to. Bet reģionālās lidostas mēs esam pret tām. Protams, pašreizējos apstākļos. Mazas reģionālās lidostas bieži vien nav rentablas, un tas nozīmē, ka avio kompānijas atsakās no tām un jāslēdz šīs lidostas. Protams, ir arī zemo cenu avio kompānijas, kas nemaksā lidostas nodokļus, bet tas arī nedod ieņēmumus reģionālajām lidostām vai lokālajām lidostām. Uh, Un tas viss nozīmē, ka ir vesela ekonomiskās darbības nozare bez mazākās nākotnes perspektīvas. Un, nu, ko vēl varētu teikt? Galu galā nav laba risinājuma runāt par reģionālajām lidostām, un bieži vien jāpiebilst, ka šīs reģionālās lidostas nav liederīgas arī vietējai ekonomikai. Grieķijas piemērs. Situācija salās skaidri parāda to, ka nav vajadzīgas um, reģionālās lidostas vai papildus lidostas, ir pietiekami daudz jau un vairāk nevajag bet kad neraugoties ne uz ko tādas tiek celtas, tas parasti ir ārkārtīgi negatīvs elements videi un arī turisma infrastruktūrā, tāpat arī lauksaimniecībai. Tāpēc mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem šajā veida projektos. Lūdzu vārdu Sančesai Šmitai. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Uh, Un paldies arī uh, kolēģim par šo īso ziņojumu, pat uh, ja viņam pavisam īsi bija jāizsakās par šo jautājumu, es vēlētos par uh, divām lietām runāt. Vispirms par to, ka uh, reģionālajām lidostām ir liela loma reģiona attīstībā. Arī tas, ka tas ir ļoti nozīmīgi turismam un darba vietu radīšanai. Un tas, ka uh, reģionālās lidostas ir jāiekļauj uh, reģionu plānošanas projektos un ir nepieciešams uh, finansējums no Federa fonda un arī no kohezijas fonda. Bet es um, vēlotos uzsvērt arī pārobežu sadarbību, ne tikai tāpēc, lai izmantot kopīgi lidostu ekipējumu, bet arī, lai nodrošinātu uh, šo te savstarpējo savienojumu. Uh, starp dažādiem transporta veidiem. Es domāju, ka tas būtu jāpiemina un jāizstrādā tālāk. Paldies, un tagad vārds Šeters kundzei. Jā, ganz kurz. Es izteikšos ļoti īsi. Vēlos uzsvērt sekojošo. Un to uh, pauda SND grupa. Reģionālo lidostu gadījumā Mums ir jāizvērtē konkurence un jānodrošina, lai šīs eh, ne, mazās eh, līdzsabiedrības nodrošinātu labus darba apstākļus. Eh, un tas ir skaidri redzams it visur. Es nāku no valsts, kurā mēs esam centušies to īstenot, un kā redzat, uh, uh, konkurences līmenis uh, nav īpaši augsts, uh, un noticis tieši tas, par ko te kolēģi runāja. Tiek uh, iemaksātas milzīgas summas, un uh, bieži vien patiesās izmaksas ir daudz zemākas piemēram, bija gadījums, eh, kur mums vajadzēja izvērtēt, vai tā šī pieeja tiešām ir piemērota. Arī, arī e- Eiropas Savienībai ir jāspēlē sava loma vides aizsardzībā, tādēļ mums ir jāizlēm, vai šis ir pareizais ceļš un varbūt ir kādas citas labākas iespējas. Uh, Un arī mums varbūt vajadzētu padomāt, kādas kombinācijas mēs varētu izveidot, lai e, nodrošinātu attīstību, kā mēs varētu izveidot tādas darba vietas, e, kas tiešām nodrošina cilvēkiem iespēju pabarot savu ģimeni. E, un kā mēs varam nodrošināt to, lai nākamās paudzes varētu turpināt mūsu iesākto. Mums ir jā, jāgādā par vides aizsardzības mehānismiem. Uh, un mums ir jābūt pionieriem šajā jomā. Mūsu rīcībā ir nepieciešamie mehānismi un līdzekļi. Jautājums par kombinētajiem transporta veidiem ir ap, apspriešanas vērts. Mums ir jāizvērtē, kādas kombinācijas ir iespējams izveidot. Uh, Un varbūt mums vajadzētu padomāt par to, eh, nākotnē un vajadzētu uh, atbalstīt lidostas. Pirms dod vārdu uh, eh, Uģies kungam vēlos paskaidrot, kādēļ ir tik īs termiņš grozījuma iesniegšanai. Ja mēs uh, vēlamies, eh, lai mūsu atzinums nonāk transporta komitejā pirms balsošanas, un viņi balsos februārī, tad mums ir jāpieņem savs atzinums 25. janvārī nākamās sanāksmes laikā. Un jūs zināt, ka būs Ziemassvētku brīvdienas, eh, un mums nav citu iespēju, kā vien galīgais termiņš, kas ir rītdien jau pirms divām nedēļām mēs nosūtījām atzinumu visiem ēnu referentiem, lai viņi varētu izstrādāt attiecīgi savus komentārus. Un galīgais termiņš nebūs problēma nevienam, ja jūs jau laicīgi esat par to padomājuši. Tad vēl viena minūte Žanmarija Uģes kungam. Paldies priekšsēdētāji! Visi ieteikumi ir ļoti kvalitatīvi, un tie uzlabos šo tekstu. Mēs vēlamies, lai teksts būtu ļoti īss. Es pats iesniegšu vairākus grozījumus, kas ļaus paplašināt tekstu. Eiropas Savienības eh, reģioni, kam nepieciešama īpaša uzmanība, darbinieku darba apstākļi, citi transporta veidi, salu pieejamības problēma, tad visi šie elementi noteikti tiks iekļauti dokumentā. Eh, tikai viena piezīme kolēģiem. Kā ēnu referents transporta komitejā, es teiktu, ka uh, referents pats vēl uh, pats, pašam nav skaidri priekšstata par reģionālajām lidostām. Viņa, eh, viņa prāt, tas iekļauj visas lidostas, kas neatrodas galvaspilsētās, piemēram, Frankfurtas lidosta pēc viņa eh, teorijas, tad būtu reģionālā lidosta. Tas, protams, nozīmē, ka viss, eh, tas viss rada tādu jucekli un šķiet diezgan nereāli no šāda aspekta. Te joprojām ir ļoti daudz darba, tādēļ es jūs informēšu, eh, tiklīdz būs kāda jauna informācija Paldies! Tad vēlos slēgt šo darbu kārtības punktu izskatīšanu un vēlos uzsvērt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt 21. decembrī līdz 12. Tātad, ja jūs vēlaties uh, iesniegt kāds grozījums, tad tāds galīgais termiņš. Paldies! Pirms mēs izskatīsim nākamo darbu kārtības punktu, vēlos runāt par kā, kādu īstu nelielu punktu, par ko es runāju vakardien. Kā jūs zināt, mums ir tradīcija ar Eiropas komisiju un reģionālo ģenerālu direktātu eh, sadarboties, un līdz šim tas bija Eriks Hūters, kurš bijis mūsu sadarbības persona. viņa pārziņā atradās uh, tādas valstis kā Čehija, Nīderlanda un citas. Uh, viņš, uh, viņš atrodas šajā zālē un varbūt uh, mēs dosim viņam pusminūti un viņš varētu mums atvadīties. Paldies priekšsēdētāji par iespēju atvadīties. Un varbūt man jāsaka Franciska Hevā. Tas ir tāds pozitīvs vārds Jā, mani ir paaugstinājuši amatā, un tagad man būs jauni pienākumi. No janvāra es būšu direktors, kas atbildīgs par uh, valstīm, kuras jūs minējāt. Es, uh, i, man tiešām patīk ar jums sadarboties šo pēdējo divu gadu laikā, un uh, šodien ir diena, uh, kad stāsies spēkā pēdējais grozījums e, vispārīgajā regulā. E, pateicos parlamentam un jūs komitejai par e, atbalstu, ka šie grozījumi un izmaiņas tika veiktas tik ātri. Es ar prieku sadarbošos ar jums, ar lielāko, lielāko prieku, ja, jūs, ja jums būs jādiskutē par valstīm, kuras atrodas manā atbildības jomā. Uh, Paldies par, eh, par jauk, labajiem vārdiem attiecībā uz manu darbu. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu visiem komitejas locekļiem, un tas būs interesants gads, jo īpaši koheizijas politikas jomā. Paldies uz visu labu! kas, protams, nozīmē, ka sadarbība ar parlamentu ir e, eh, faktors, kas var jums palīdzēt pakāpties amatā. Tātad sadarbojieties ar mums. Nākamais darba kārtības punkts. Varbūt e, pieredzējušākie kolēģi atceras Fabricē Marko, kurš ba, e, pie mums viesojās iepriekš e, citās e, statusā. Šobrīd viņš ir Itālijas valdības jaunais ministrs un e, viņa portfelis šobrīd ir teritoriālā kohēzija. Viņš ir piekritis ierasties mūsu komitejā un uh, uh, izklāstīt, kāda ir viņa valdības politika Itālijas izaugsmes veicināšanai. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka jūs esat šeit ieradies eh, un dalīsieties ar mums savā pieredzē un nākotnes plānos. Es arī priecājos satikt Madame eh, Deluka kundzi, kura jau sen darbojas Itālijas valdībā kohēzijas politikas jomā. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies! Man ir liels prieks um, ierasties šeit. Um, es atvainojos jau iepriekš, bet runāšu angliski. Tātad 15. decembrī Itālija iesniedz rīcības plānu Eiropas komisijā, lai uh, piešķirtu 3,1 miljonu uh, digitālajai darba kārtībai, izglītībai, dzelzceļiem un, un vēl papildus līdzekļus arī uh, cilvēkiem ar cilvēkiem, kas ir, kam ir īpašas vajadzības palīdzēt. Pusi no šīs summas ir uh, pārprogrammēšana reģionālo uh, programmu ietvaros, un pusi ir samazinot Itālijas, vai pareizāk sakot, palielinot komisijas uh, finansēšanas tātad rādītāji, kas bija 50% un kas tagad tiek piemērots un 1,5 miljārdi eiro tiks paredzēti dzelceļam. Un 26. oktobrī iepriekšējā valdība bija uh, apņēmusies kopā ar uh, padomu un komisiju uh, pār, tātad, uh, pārplānot šos līdzekļus. Kā jau es teicu, man ir liels prieks būt šeit un pavisam īsi jūs informēt par to, kā šīs izmaiņas ietekmēs mūs. Vispirms man šķiet, ka ir ļoti nozīmīgi dalīties um, ar jums uh, informācija par to, kā pašreizējā valdība uh, raugās uz uh, šo projektu īstenošanu, par to, kā mēs varētu palākt, panākt lielāku efektivitāti un izaugsmi. Otrkārt, man tā ir iespēja arī diskutēt par, ar jums un uh, pārbaudīt, ja testēt dažas no šīm izmaiņām kohēzijas politikas ietvaros, kas pašreizējā regulas priekšlikumā ir iekļauts un kuras šobrīd virz uz priekšu Polijas prezidentūra, kas veic lielisku darbu. Un treškārt man ir pavisam godīgi liels prieks būt šeit un dalīties iespaidos eh, gan ar jums, gan ar Hubneris kundzi. Un man šķiet, ka ļoti nozīmīgi ir dalībvalstu pārstāvjiem ierasties šeit un diskutēt par eh, to, ne tikai par to, vai uh, tiek ievērot noteikumi, bet kā šie līdzekļi tiek arī izmantoti. Um, nepieciešamība pēc šīs intervences ir saistīta ar to, ka, Eiropas, ka Itālija atpaliek Eiropas līdzekļu apguvē. Jāsaka, mēs esam gandrīz priekšpēdējā vietā saskaņā ar statistikas datiem, jo īpaši uh, dienvidos uh, konverģences rādītāji ir 12% apmērā. Un tas ir puse uh, no rādītāju kopumā Eiropas Savienībā. Otrakārt, es vēlētos teikt, ka tas tā nav bijis vienmēr. Itālijā ir vērojama situācijas pasliktināšanās. Es zinu, ka visās dalībvalstīs ir vērojama šāda tendence, bet uh, Itālijas uh, situācija ir pasliktinājusies par 9% četru uh, gadu laikā. Un labās ziņas ir tādas, uh, ka pat konverģences e, reģionu ietvaros ir reģioni, kuros ir e, Eiropas līmenis un reģioni, kuros vēl nav pat 10%. Un šādas milzīgas atšķirības ir ļoti labas. Mums tāpat arī ir nacionālā e, programma, kurai ir 40% e, e, tēriņš. Tas bija īsais punkts. Un Diagnoz ir pilnīgs eh, skaidra. Ir eh, vairāki iemesli tam. Ir divas jau eh, senas problēmas un divas jaunas problēmas. Vecās problēmas ir saistīts ar to, ka ir fragmentācija vērojama reģionos un Otrakārt, ka nav pienācīga koncentrēšanās uz rezultātiem, bet gan uz pašu procesu. Tātad rezultāti cilvēku dzīves kvalitātes ziņā Un papildus um, iemesli, ja problēmas, um, ar kurām iepazīstināja arī Itālijas parlaments pirms dažām dienām, uh, pirms manas viesošanās Briselē, tātad vispirms tas, ka Nacionāla valdība ir vainājusies, jo īpaši dažos sektoriālos kompetences centros un neskaidrības starp decentralizāciju un to, ka samazinās valdības uh, loma stratēģijas īstenošanā, pārvaldībā, uzraudzībā, eh, problēmu eh, identificēšanā un risināšanā. Un tas viss noved arī pie reģionālās pārvaldības mazināšanās. Un otrkārt, tā ir finansiālā situācijas neskaidrība. Es domāju, ka jūs sapratīsiet, ko es ar to domāju. Te e, nav runa tikai par cats, bet Uh, par to, ka šie līdzekļi, ka līdzekļi tiek samazināti, ka pēdējā pusotra gada laikā līdzekļi tiek samazināti un, un valstī tas nozīmē, ka reģionus, reģionos nav skaidrības par to, kād būs līdzfinan, kāds būs līdzfinansējums uh, struktūrāliem fondiem. Tātad tie ir galvenie iemesli. Kāds tad ir risinājums? Risinājums ir pavisam vienkārši. Vispirms ir jākoncentrējas uz prioritātēm. 3,1 uh, miljards eiro tie ir jā, jāiztērē prioritātēm. Otrakārt, mums ir jākoncentrējas uz rezultātiem. Es esmu sagatavojis vienu lapusi garu dokumentu, pavisam īsu, kuru es izdalīšu, kurā ir apkopots tas, ko es eh, tagad izklāstu. Proti, mums ir jākoncentrējas uz rezultātiem. Un mēs esam darījuši to, ko jaunais regulējums ierosina. Mēs nesākam uh, ar to, uh, kur ir tie līdzekļi, kas mums ir, bet mēs sākam ar uzdevumiem, ar to, kuri aspekti par kuriem, pie kuriem aspektiem ir jāstrādā. Mēs tos attiecīgi pārvēršam mērķos, tad cenšamies saprast, kāda būs rīcība, lai sasniegtu šos rezultātus un kāda naudas līdzekļi nepieciešama šai rīcībai. Tātad mēs apvēršam šo stratēģiju. Treškārt, finansiālā skaidrība. Un to ir ļoti grūti nodrošināt. Mums ir jācenšas samazināt neskaidrību ilgtermiņā. Un mēs atbildējām arī uz vēstuli, kuru saņēmām no komisijas pirms dažiem mēnešiem, kurā uh, bija teikts, lūdzu īstenojot stabilitātes uh, paktu, bet nedariet to ar tādu pasākumu palīdzību, kuri uh, Uh, kavē reģionu darbību un attīstību, tātad, lai reģioni netiktu ierobežoti līdz finansēšanas ziņā. Un ceturtkārt, Nacionālo centru mobilizācija. Izglītības ministrs šobrīd uh, darbojas reģionos ar Nacionālās izglītības programmas palīdzību, nevis pārvaldot to, bet uh, bet gan izvirzot mērķus, vadlīnijas, nodrošinot to, ka ir nepieciešamie cilvēku resursi un pārbaudot, vai šī intervence tik tiešām dos gaidītos rezultātus. Kādu ietekmi tas atstāja uz izaugsmi, ko mēs no tā sagaidām? Ir eh, daži tieši rezultāti. Keins joprojām ir kopā ar mums, varbūt, ka viņu nedaudz satraukt tas, ko viņš šobrīd varētu vērot kontinentā, bet mums ir jāsaprot, ka tas, ko mēs darām, ietekmēs izaugsmi. Jā, par to, to nevajadzētu nožēlot. mums ir jāmaksā uh, skolotājiem. Protams, ka viņiem ir zemāks algas nekā citvieta Eiropā, tātad ir nepieciešams paredzēt algas tiem cilvēkiem, kuriem ir tiesības uz lielāku algu. Mums ir jādomā arī par tiem uh, cilvēkiem strādājošiem, kas ir gados veci, kas tiek diskriminēti darba tirgu, kas ir ār, kas uh, vairāk nekā 20 mēnešus ir bez darba. Mums ir jādomā par šo cilvēku atbalstīšanu. Un Protams, viens no svarīgākajiem ir netiešais efekts, ko mēs cenšamies panākt. Pavisam eh, gudīgi mums ir jānodrošina eh, sociālais, sociālā vienošanās starp eh, pilsoņiem, kas dzīvo dienvidos un valsti. Mums ir jāpadara skaidrs tas, ko šie cilvēki var sagaidīt no valsts arī attiecībā uz bērnu izglītību, tā tālāk un tā joprojām. Tā Bieži vien viņi saskars ar problēmām arī tāpēc, ka viņiem ir grūti nokļūt darbā, tas, un tas ir saistīts ar uh, dzelzceļu darbību. Un visbeidzot, ja manā rīcībā ir vēl nedaudz laika, ir tas, ko mēs paredzam mēs paredzam dažas izmaiņas, dažus jaunumus. 2014. un 2020. Eh, plānošanas periodā. Vispirms, mēs apvēršam stratēģiju, kā jau es teicu, un cenšamies panākt rezultātus cilvēku labklājības ziņā, dzīves kvalitātes ziņā, lai šie rādītāji būtu politikas uh, centrā, un tad mēs identificējām rīcību, ar kuru mēs varam sasniegt šos rezultātus. un. Nē, un. un, un kā jau es teicu, šīm te darbības programmām tās ir jāvienkāršo. Tātad rezultāti, pasākumi, kāpēc tie ir jāsasniedz. Otrakārt, koncentrācija, par to es īpaši arī nerunāšu detalizētāk. Mēs strādājam pie dažām prioritātēm, lai ik viens zinātu, kas eh, viņam ir jādara. Treškārt, ļoti nozīmīgi saistība ar parastajām sektoriālajām politikām. Viens no iemesliem, kāpēc reģionāls politikas nedarbojas, ir eh, tas, ka tās ir atsaistītas no nacionālajām reformu programmām tā tas ir bijis, um, proti šīs uh, programmas ir segregētas, un tas nekādā veidā nav saistīts ar to, kur mēs izmantojām lielās summas, piemēram, izglītībā, bet mērķis ir panākt to, lai uh, intervence ar šo vienu miljārdu eiro Uh, izglītībai būtu dzinējspēks tam, kā uh, līdzekļi tiek izmantoti parastajā sektoriālajās politikās. Tātad mē, mums vajadzētu būt uh, teritorializēt sektoriālo politiku. Tas nozīmē piemērot to, teiksim, dienvidu reģioniem, izmantojot prototīpus, kurus mēs izmantojam uh, pamatpolitikām. Un noslēgumā mēs to devējam par Mario Monti preses eh, konferencē piedāvāja citu terminu. Mēs eh, sakām nostiprināt uh, uh, sadarbību. Sadarbības stiprināšana starp Nacionālo valdību un Eiropas komisiju. Un mēs šim nolūkam esam izstrādājuši rīcības grupu, rīcības grupu, kurā, darbības grupu, kurā strādā arī pārstāvi, kas sēž man blakus. Uh, Un šīs grupas priekšsēdētāja vietnieks ir komisijas eh, pārstāvis, un tas ir ļoti nozīmīgs solis. Tas būtu jādēvē par padziļinātu subsidiaritāti, kā to piedāvāja Monti. We like it very much, at least I, I, I do like it. Uh, we, we... Uh, liels paldies, un tagad vispirms vārds eh, Konstancei Krēlai. Liels paldies! Mm. Es īpaši priecājos jūs uzklausīt. Esmu pilna cerību un reiķinos ar jums, ka mēs tiešām varēsim virzīt eh, kohēzijas politiku Itālijā uz priekšu. Bieži vien mēs esam debatējuši par virzienu, kādā jātīstās kohēzijas politikai, un tagad mēs varam balstīties uz lielisku piemēru un iespējams rīkoties tā, lai nākotnē kohēzijas politiku daudz vairāk iezīmēta subsidiaritāte. Es pilnībā piekrītu jūsu analīzē un domāju, ka jums ir pilnīga taisnība attiecībā uz uzmanību, ko jūs pievēršat Itālijai. Tomēr viens jautājums. Itālija ir ne tikai valsts, kur ir viszemākais līdzekļu izmantošanas līmenis, bet uh, arī visaugstākais kļūdu līmenis. Runājot par izmaksām un uh, šo līdzekļu izmantošanu. Tas netika lielā mērā ir saistīts ar līdzpārvaldību, bet īpaši ar neskaidru eh, reglamentāciju vietējā un uh, reģionālajā līmenī. Runājot uh, par to, ko mēs paredzēsim kā noteikumu ex ante nākotnē, ir potenciāls, kad nauda kādam projektam ir piešķirta, kad projekts tiek likts galdā, vai noteikumi ir skaidri, Vai arī mums joprojām ir šis Damokla zobena princips, un, nu, ka tur var pastāvēt kļūdu iespēja, un tās varētu tikt pieļautas, un tas varētu kaitēt reģioniem. Es gribētu, lai jūs atbildētu šo jautājumu. Uh, Thank you, Mr. Minister. Uh, Uh, is... Paldies, ministra. Mans jautājums ir par ārkārtas pasākumiem, kurus jums vajadzēja veikt. Jo Itālijas reģionālā, uh, reģionāla attīstības fonda un kohēzijas fonda absorpcijas līmenis uz 1. decembri šogad bija divreiz sliktāks nekā jebkurai citai valstī Eiropas Savienībā uh, - 18%. Un šī situācija faktiski ir iesaldēta, un tā tas bijis visu 2011. gadu. Ir bijis tikai e, neliels pa, pa, paaugstinājums par 1,5% e, no novembra uz decembri. Kad mēs pavērtējam sociālā fonda apguves e, līmeni, tad tas rādītāji nav tik slikti, tomēr tas e, nesasniedz Eiropas Savienības vidējo līmeni. Jautājums ir jūsu budžeta deficīts nav tik augsts 2011. un 2010. gadā. Vai tas ir tādēļ, ka valdība joprojām uh, cenšas saglabāt šo deficītu zemu? Vai uh, tā ir problēma ar projektiem kopumā? Varbūt nebija iespējams nodošanāt līdzfinansējumu vairākiem projektiem. Uh, netika atrast līdzekļi. 2000. līdz 2006. gadā iepriekšējā finanšu perspektīvas periodā nav tika apgūti fondi vienu miljārdu eiro apmērā. Paldies! Vārds Elizabetei Šreterei. Paldies! Arī es priecājos par to, ka jums tagad ir iespēja īstenot savas teorijas. Un mēs redzēsim, vai īpaši sarežģītajos apstākļos, kāda pastāv Itālijā, eh, teorija izturēs. Mēs zinām, ka iepriekšējā valdība nav īpaši daudz darījusi, lai inovācijas struktūra fondos varētu tik pastāvīgi izmantotas par labu eh, mazāk attīstītajiem reģioniem. Runājot par virkni projektu, mēs varam uzdot jautājumus, vai tiešām tie bija ilgspējīgi. Un tagad jūs centīsieties eh, vispirms pilnībā un radikāli sarežģītos apstākļos mainīt situāciju. Visu cieņu. Mēs eh, ļoti uzmanīgi sekosim jūsu pūlēm, lai redzētu, vai tās izdosies, jo kopumā mēs vienmēr ar lielu interesi esam pētījuši jūsu teorijas un visi vēlamies, lai beidzot būtu reģions, kurā um, uz rezultātiem vērsta īstenošana patiešām notiktu. Bet process būs sarežģīts, vai ne? vai jums ir izdevies ņemt vērā vēl vienu savas teorijas daļu. Es atceros, ka šī eh, daļa bez plēsit bija kaut kas būtisks runāt par īstenošanu. Vai jūs, eh, teiksim, nu, iesaistīsiet reģionu šajās lielajās izmaiņās vai vietējās varas iestādes, piemēram. Šeit ir partnerattiecības, bet, cik man zināms, balstoties uz kontaktiem ar Itālijas partneriem, viņi ļoti maz ir iesaistīti. Sociālie partneri, partneri vides jomā, partneri dzimuma līdztiesības jomā, viņi visi ir jāiesaista, viņiem jāpalīdz jūsu darbā uzraudzības komitejā, nu, lai būtu iespējamas sarunas ar varas iestādēm un tā tālāk. Tās pastāv regulā, vai arī to jūs īstenosiet un transponēsiet? Es domāju, ka tā bija otra jūsu teorijas daļa, kas ir būtiska. Jāizvairās no tā, lai e, tas nāktu, būtu process, kas iet tikai no augšas uz leju. E, vajag vairāk iesaistīt pamat organizācijas, organizācijas uz vietām, un es gribētu zināt, kāda ir jūsu nodoma šajā jomā. Tagad dod vārdu ministrām Bārkas kungam. Paldies par iespēju padziļināt to visu apspriest. Neapšaubāmi, ja mēs runājam par rādītājiem, tad eh, jāņem vērā manas valsts vispārējais raksturs. Un eh, te mums jāizturas piesardzīgi, eh, izmantojot šo rādītāju. Itālija ir valsts, kurā viss parasti tiek darīts pēdējā brīdī. Uh, Un eh, tomēr, lai eh, gan es to sāku, attaisnojumi, protams, nav. Eh, nosacītība ir viens no instrumentiem, kuru, kurš ir ieteikts. Un jā, es domāju, ka mums jāņem vērā jūsu ieteikums. Kā es sapratu, Itālija. Itālijā eh, situācija ar tenderiem nav vienīgā problēma, tomēr tā ir viena no tām, kas steidzami ir jārisina uzlabojot, eh, iz, uzlabojot eh, kritērijus. Jūs jautājāt, kādēļ? Kādēļ Itālija tik ļoti atpaliek dažādu rādītāju ziņā? Šie rādītāji um, ir no pagājušā gada, un tas atspoguļo Eiropu e, un e, Eiropas darbību e, iepriekšējā gadā. Tad 2010. gads, tad, š, tad gandrīz četri, četru gadu laikā e, Itālija tagad, Itālijas rādītājs ir 7,4%. Un pārējā Eiropā tas bija 14,4%. Tātad redzat, ka uh, starpība ir gandrīz div, uh, divas reizes. Taču interesanti, ka šā situācija bija tāda paša citās valstīs pirms septiņiem gadiem. Uh, savukārt Itālijā pirms septiņiem gadiem rādītājs bija 16,6%. Un uh, Eiropā, kur tagad rādītājs 14,4%, to, e, š, tolaik bija uh, e, 20,1%. Ka, tātad redzat, ka Itālijā situācija ir pasliktinājusies daudz tās valstīs. Šeit, es domāju, ir pro, lielākā problēma ir projektu kvalitāte un līdzfinansējums. Projektu kvalitāte ir neatbilstoša. Ļoti bieži uh, nav skaidrs, kādi taču līdzekļi tika iztērēti tad ir jā, eh, jāuzlabo pro, projektu pārvaldība. Jūs paziņojat cilvēkiem skaitļus un uh, vietu nosaukumus, tomēr eh, cilvēki netiek mobilizēti, patērētāji pilsoņi netiek mobilizēti, un viņiem netiek paskaidrots, kādēļ nu, noteikti projekti tiek īstenoti. Ļoti bieži uz ministriem netiek izdarīts pietiekami liels spiediens, lai tiešām būtu rezultāti. Un tagad mēs eh, cenšamies rīkoties atbilstoši iekšējās stabilitātes eh, paktam. Eh, ļoti bieži reģionālie tēriņi savā ziņā izspieda citus tēriņus. Un tagad ir pieņemts jauns likums, tad no nu, 2012. gada un turpmāk tiks tērēt, tērēts 1 miljards eiro šīs eh, summa būs kaut kā jākompensē. Mēs saņēmām vēstuli no eh, komisāriem Hāna un Rēna. Eh, tad mēs cenšamies stabilizēt šos izdevumus. Nākamais jautājums. Mēs ļoti rūpīgi to visu izdiskutējām ar reģionu pārstāvjiem gan attiecībā uz veicamajiem pasākumiem, gan skaitļiem, piemēram, dzelzceļa jomā. Eh, mēs, eh, mēs apspriedām tikai galvenos maršrutus. Eh, tad, kad mēs runājām par reģi ar reģioniem, tad mēs vairāk diskutējām par to, kādēļ būs šie projekti. Tā bija tādas, tās bija tādas publiskas debates. Mēs runājam par to, kā tas ietekmēs pasažierus Eh, un arī pasažieri caur Twitter un Facebook eh, vietnēm eh, sūtīja mums savus komentārus. Tādā veidā mums izdevās diskutēt arī par ma nelieliem maršrutiem, netik nozīmīgiem maršrutiem. Mēs šādā veidā mēs diskutējām ar reģionu pārstāvjiem. Eh, un mēs runājam ar konkrētiem reģioniem un provincēm, kuri atbild par eh, konkrētām jomām. Un, diemžēl, eh, diemžēl attiecībā uz partnerībām es nevaru lielīties ar labiem rezultātiem. Sarunas savā ziņā tika iesildētas. Tomēr divas dienas pirms galējā lēmuma pieņemšanas mēs tikāmies ar visiem partneriem arotbiedrības tajā dienā streikoja pret valdību, tomēr tās ieradās uz mūsu sanāksmi un mēs diskutējām un bija eh, ievērojams atbalsts mūsu lēmumam. Un tāpat mēs arī eh, vienojāmies, ka nākamie soļi būs eh, noteikti pasākumi novecojošiem darbiniekiem. tas tika, eh, tad tika nolemts eh, padarīt šos eh, kritērijus daudz skaidrākus. Paldies! Paldies, priekšstādātāji! Um, laipni sveicam ministra kungu, es uzrunāšu jūs jūsu valodā, dzimtajā valodā, jo jautājums par valodas atpazīstamību arī ir daļa cīņā svarīgajā cīņā, kas mums Itālijas delegācijai jāveic, lai izvairītos no tā, ka mums atņem iespēju izmantot mūsu pašu valodu. Līdz ar to es izmantošu tikai itāliešu valodu. Ministra kungs. Jūs runājāt par vienošanos, kas noslēgts uh, nesen ar vairākiem Itālijas reģioniem, tos tad dienvidos. Tas, ko mēs redzam laikrakstos un ikdienā, mm, tas ir vērsts uz to, lai eh, dienvidi nezaudētu būtiskus resursus. Būtiskus resursus, kuriem pastāv risks pazust, izgaist jo reģionālā plānošana nav tikusi ievērota, un šie reģionālie plāni, šī reģionālā plānošana nav tikusi ievērota, citas starpā finanšu krīzes dēļ, jo pēc šīs krīzes valsts resursi bija mazāki, plūsma no uh, valsts bija mazāka, uh, un bija sarežģīti uzsākt eh, to apkopošanu, un bija sarežģīti reģioniem īstenot reģionālas plānas. To, tie to neizdarīja. Ir atkārtotas sarunas par uh, līdz eh, finansēšanas uh, līmeņa izmaiņu no 50 uz, pie, uz 25%. Jūs sakāt, ka tas tā nav, bet informācija, kāda ir manā rīcībā, nu, Eh, ja jūs varēsiet eh, izlabot šo informāciju, kas ir manā rīcībā, es tikai priecāšos. Eh, šis līdz ar to par šo atkārtoto sarunu raundu es gribētu uzdot jautājumu. Jautājumu, kas izriet no iepriekš minētajiem datiem, ko es konstatēju. Man ir tieša pieredze, jo pēdējo mēnešu laikā es piedāvāju hipotēzi par uh, līdzfinansēšanas līmeņa izmaiņām uh, Eiropas līmenī man teica, ka tas varētu tikt izdarīts tikai regulas izmaiņas gadījumā, un tā tas bija starp citu uh, citās valstīs ar uh, iesaistas procedūru. Lūk, ir jautājums, ko es gribētu uzdot. Tālāk. Ir vēl viens aspekts, par ko mēs esam vairāk kārt jau runājuši, pauduši savas bažas, mēs Itālijas delegācija, runa ir par noteikumiem nākamajam plānošanas periodam, um, ko iesniedza komisija. Un principiem mēs varam piekrist labāka kontrola, labāka uzraudzība, izvairīšanās no kļūdām, kas ir pieļautas, kā atgādināja, sapcīt daži citi kolēģi šeit jau arī kļūdas, kas rada grūtības, lai īstenotu izmaksas un sasniegtu mērķus, mēs piekrītam, ka vajag no, eh, stiprākas sankcijas un precīzākus noteikumus, bet vispārējos ekonomikas noteikumos un kohēzijas politikā, kam jābalstās uz stabilitātes paktā ievērošanu un Maastrichtas kritēriju ievērošanu, mēs tik tiešām domājam, ka šīs idejas ir tādas, kura, kurām mūsu valsts nevar piekrist. Arī vispārīgi runājot, runājot par pašu garu, kāda ir kohēzijas politikā. Es domāju, ka te ir pretruna ar pašu kohēzijas politikas dabu, kas balstās uz solidaritāti. Ir dažas Eiropas Savienības zonas, kas ir nedaudz atpalikušas, un Te mēs īstenojam tādu savu veidu kompensāciju attiecībā uz šīm zonām. Kaut arī noteikumi ir jāievēro. Un jāievēro arī saistības, ko mēs uzņemamies. Runājot par partnerības līgumu, to nostiprina komisijas priekšlikums nākamajam plānošanas periodam. Un es gribētu vēlreiz pasvītrot mūsu pārliecību, ka nepieciešams reģioniem un vietējam līmenim dot lielāku autonomiju. Es piekrītu arī tam, ko teica mūsu kolēģi Šrēdere. Es domāju, ka jūsu piedāvātais plāns iet pretējā virzienā. Būtu lēmumu un rīcības centralizācija centrālās valdības rokās. Atkārtota centralizācija līdz ar to. Un atbildēt uz manu jautājumu, lūdzu. I'm, I'm sorry to say this. Paldies. Um, es atvainojos, cienījamie kolēģi, mums vēl ir septiņi runātāji sarakstā, tāpēc lūdzu izsakieties pēc iespējas īsāk. Es zinu, ka itāli, itāļu kolēģiem ir grūti izteikties īsi, bet tomēr lūdzu, Džakamo Ūģas vārds. Ministro, benvenuto. Laipni sveicam jūs, ministra kungs, šeit. Mēs labvēlīgi raugāmies uz jūsu pieredzi un kompetenci, mēs priecājamies par to, un jūsu idejas, jūsu priekšlikumi arī tiek sveikti. Tie aizstāja šausmīgo tukšumu, ko mums nācās pieredzēt un ciest pēdējos gados. Nu jau gandrīz gadu Itālijas valdība uh, nenozīmē ministrus um, Eiropas politikas jautājumos. Un tad nav jābrīnās, ka ir būtiska opozīcija, runājot par valsts un reģionālo orientāciju, kas pastāv. Es konstatēju, ka mums jā, jākoncentrē sava uzmanība uz tām briesmām, ka varētu tikt zaudēts finansējums pastāvošajam plānošanas periodam. Un mums jāraugās arī uz nākotni. Šajā komitejā un citās komitejās pēdējo nedēļu laikā ir sāktas debates par jaunajām regulām un par plānošanas periodu 2014. un 2020. gads. Jūs runājāt par pastiprinātu sadarbību ar Eiropas Savienību, un tad es uzdodu jums sekojuši jautājumu. Vai ir iespējama pastiprināta sadarbība ar parlamentu, vai ir iespējams kopā izstrādāt starta punktu? Protams, mums nav nekādu ilūziju, mums ir dati, kas atgādina skumjo realitāti, bet mēs varbūt varētu organizēt tādu nu, pilotēšanas kabīni, kas ļautu iegūt pamat kontekstu, kas būtu jāņem vērā nākotnē, un tas attiektos uz visiem reģioniem, arī uz Itālijas reģionu un Itālijas valsti. Uh, lai būtu pieejami pietiekami līdzekļi un izmantojami līdzekļi, tie ir praktiski vienīgie resursi, uz ko, ar kuriem mēs varam reiķināties. Lūk, tas ir tas, ko es piedāvāju. Un tad atsevišķi, divpusēji, mēs iespējams varētu aplūkot šo jautājumu, bet jau tagad uzdodu jums jautājumu šeit. Jūs runājāt arī par budžeta likumu, finanšu likumu, atkārtot piešķīrumi, finansējums, kas paredzēts dienvidu reģioniem. Es uzdodu šādu jautājumu tad. FAS uh, <laughs> Eh, fondi, kas piešķirta reģioniem, vai tos var aizstāt. Jo šī attīstība ir eh, tikusi likvidēta, ir morāls pienākums valdībai pārliecināties par to, ka ir aizstāt maksājami līdzekļi. Pretējā gadījumā būs zaudējumi. Vai jums ir kādas idejas šai jomā, jūs, vai jūs varētu apņemties, ka rīkosieties tā, lai jaunie resursi tiktu piešķirti, lai aizstātu to, kas ir ticis likvidēts? Eh, Vispirms gribētu sveikt jūsu jaun, jūs jaunajā amatā un es novēlu jums veiksmi šajā sarežģītajā uzdevumā. Un man ir virkne jautājumi, kas eh, grozās galvā, bet ir viens, kas mani īpaši interesē, un es ceru, ka jaunā Itālijas valdība kompensēs arī uzticamības zaudējumi, kas ir redzams pēdējos gados. Pirmais jautājums, kāda ir jūsu nostāja un kāda ir valdības nostāja runāt par jaunu kategoriju ieviešanu? Otrais jautājums un otrais apsvērums. Runājot par reģionu lomu. Reģionu loma e, partnerības kontekstā. Ir eh, prasība no reģiona puses, jūs labi zināt to. Viņi reģiona vēlas, lai viņi būtu galvenie elementi šajā partnerības līgumā, kāda ir valdības nostāja par Eiropas kodeksu. Jo eh, pamat eh, rakst Uh, lielumos rīcības kodeksā Eiropā ir arī citu iesaistīto pušu līdzdalība paredzēta, lai definētu uh, prioritāti šajā jomā. Per, eh, della, della nu, paldies. Runājot par valodu, nu tad es Maconi eh, kundze atbildēšu itāliski. Kas attiecas uz līdzfinansējumu šīs sarunas, nu tā ir atšķirīga kategorija salīdzinot ar to, kas ir noticis dažās citās valstīs. Lai samazinātu līdzfinansējuma līmeni, bija runa par valstīm, kurās bija ārkārtīga steidzamības situācija, runāt par valsts finanšu stāvokli un ir vēlme samazināt šo līdzfinansējuma līmeni. Doma jau nav par to, kā atsākt uh, šos uh, projektus. Valstis varēja izmantot uh, šo līdzekli, bet mēs izvēlējāmies citu piegājienu. Un Presē bija lieli virsraksti, ka Itālijā notiks pārējā no 50% uz 25% līdz finansējums no um, Eiropas Savienības būtu no 50 uz 75% palielināts. Uh, nu, šeit jāsaka tā, ka mēs esam identificējuši virkni projektu, tostarp dzelzceļa projektu, kur izpildes laiks ir apmēram desmit gadi, mēs kvantificējām uh, līdzfinansēšanas līmeni, vai no Itālijas vai kopienas uh, līmeņa palielinājumu. Pēc tam, kad mēs redzam, ka šie projekti tiek labi īstenoti, un lēmumi bija identiski tiem, ko jūs varat identificēt. Samazinājums vai nebija 8 miljardi, no 50 izmaiņas uz 54, 55, 1 miljārds 500 miljoni, ko es pieminēju, kas ekskluzīvi paredzēti tikai dažiem projektiem. Eh, tā tad um, nodot to no ārpus Eiropas Savienības līdzekļiem, nodot to dzelzceļu projektiem, lai tos varētu īstenot. Eh, tas neiet cauri regulu. Vai pastāv centralizācijas risks? Nebūtu nē. Es jūsu vācu kolēģiem jau to teicu, par to bija sarunas ar reģioniem un par to mēs vienojamies. Un dzelzceļu fonds nodarbosies ar īstenošanu kā centrālā iestāde, bet runāt par uh, pārplānošanu, tas notiks reģionālās programmas ietvaros. Jaunums ir tas, ka um, valsts īstenos savu lomu decentralizētajā projektā, tātad uh, vadība, eh, līdzdalība un tā tālāk savas kompetences ietvaros. Un ja mēs gribam pieminēt eh, izglītību, ja eh, kādā valstī vien visiem skolēniem jānodrošina tāpat ir kompetence, kas pats kompetences līmenis, tad valstī vajag uzraudzīt projektu īstenošanu. Tas pats attiecas uz digitālo programmu, tā tad nav centralizācijas riska. Tas ir, un pēdējais punkts Itālijas nostāja skaidri zināma. Nu, teikšu godīgi, ka um, neskaidrība kontos uh, rada problēmas, un tas, uh, ka Itālija nav ievērojusi noteikumus, tad tas bija saistīts ar valsts uh, finanšu nestabilitāti, un, um, un ja konti nav uh, kārtībā kādā valstī, tad kohēzijas politikā var parādīties negatīvas sakas. Uh, Un Itālija līdz ar to ir labvēlīgi noskaņota, lai tiktu paredzētas sankcijas tām valstīm, kas neievēro noteiktus no, nosacījumus, bet nosacījumiem jābūt atbilstīgiem un samērīgiem. Itālija nedomā, ka pašreizējais priekšlikums ir korekts, jo Itālija nedomā, ka te ir ievērotas samērīguma prasības un, un atbilstīguma prasības. Un tad mēs kā Itāli, nu, Itālija gaidām jaunu komisijas priekšlikumu šajā jomā. Uh, Par 2014. Uh, 20. plānošanas periodu Itālija uzskata, ka Eiropas parlamenta loma ir izšķirīga, un to es teicu arī pašā sākumā. Tas ir iemesls, kāpēc es priecājos būt šeit. Kas attiec uz reģionu lomu. To, ka vienlaikus tiek apstiprināta darbības programma un partnerības eh, līguma, ļauj reģioniem spēlēt izšķirīgu lomu. Tātad nav viens, kas ir ātrāk un otrs, kas ir vēlāk. Viss ir jāizlem vienlaikus, un reģioni pēc definīcijas ir šī procesa sastāvdaļa. Un visbeidzot, Eiropas rīcības uh, kodeks, mūsuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs. Mēs vēlētos, lai komisija par to diskutētu atklāti, lai tās būtu atklātas debats un nevis pēkšņi vienā jaukā dienā nākamgad tas parādītos tehnokrātiskā veidā un mums būtu tikai viens mēnesis, lai par to diskutētu. Kas attiec uz šiem uh, pārejas periodiem, um, Itālija neuzskata, ka tas ir labākais risinājums, bet katrā ziņā mēs esam jau tagad gatavi diskutēt ar citām dalībvalstīm par šo jautājumu. Paldies. De Anģelī kungs. Grazie, grazie. Paldies. Priekšstādājas kundze, ministra kungs. Novēlu visu to labāko, panākumus jūsu darbā, sveicam ar jaunajiem pienākumiem. Man būtu daudz jautājumu, ko uzdot, bet es aprobežošos tikai vienu. Jautājums, ko es uzskatu par ļoti svarīgu. Izdevumu kvalitāte. Mēs bieži runājam par skaitļiem un kvantitāti, bet retāk tiek runāts par izdevumu kvalitāti ja mēs korekti izmantojam savus resursus, Tas ļauj panākt izaugsmi, attīstību un nodarbinātības līmeņa kāpumu. Un nu, tā tad mans jautājums. Kādi ir instrumenti, kas ļautu mums sasniegt šo prioritāro mēķi - izdevuma kvalitāti? Jāna Albricht. Paldies, tagad Jans Albrichts. Jā, paldies, ministra kungs. Mēs ļoti priecājamies, ka esat šeit, bet mūs daļai interesē eh, Itālijas iekšējās problēmas, bet mūs daudz vairāk interesē eh, jūsu viedoklis par to, kāda būs eh, nākotne no jūsu pašreizējās pozīcijas raugoties. Daži pavisam konkrēti jautājumi. Jūsu dokumentā Kas tiek domāts ar nacionālajiem kompetences centriem? Tas būtu pirmais jautājums. Vai jums nešķiet, ka mēs atgriežamies, jūs atgriežaties pie tā laika, ko es atceros kā pirms iestēšanās periodu, kad Eiropas komisija piedalījās dažādajās komitejās? Komisija bija līdz atbildīga pirms iestēšanās laikā, bet tad, kad um, mēs iestājāmies, mēs bijām atbildīgi un komisija tikai kontrolēja. Vai jūs vēlaties iesaistīt komisiju īstenošanas posmā? Tas ir diezgan interesanti. Vai jums šķiet, ka tā tam būtu jābūt nākotnē, vai arī tas ir pagaidu krīzes risinājums, proti, ka komisijas pārstāvi piedalās? Trešais jautājums, ko jūs domājat par um, ESF šobrīd, kā ministrs, par deleģētajiem aktiem? Uh, vai pielikumu eh, regulai, kā tam būtu jābūt nākotnē. Man tik tiešām interesētu, ko jūs par to domājat. Un vēl viens elements. Tematiskā koncentrācija. Tematiskā um, um, koncentrācija nozīmē arī, eh, zinām, ierobežošanu, un ierobežošana var būt laba, uh, bet tā varētu būt arī uh, lielāka rīcības brīvība dalībvalstīm izlemt. Es domāju, ka Lambertam noteikti būs vairāk sakāms. Tas būtu viss no manas puses. Paldies. Tagad vārds Kostas kundzei. Arī es priecājos par to, ka šeit ir ministrs Barkas kungs. Es viņu pazīstu jau daudzus gadus un ļoti labi atceros to laiku, kad bija prodīja valdība, kas bija atsauces punkts mums reģioniem 2007.13. Eh, gada plānošanas periodam. Un te es atgādinu specifisko Itālijas situāciju. Tāds šis plānošanas periods, kas mums aiz muguras, to šķērsoja jauns, jauna parādība, jauna loma Itālijas reģioniem, kam tagad ir būtiskāka nozīme nekā pagātnē, pārvaldot fondus, bet ir divas lielas problēmas. Un Barkas kunga kunga plānos bija apskatīt šo jautājumu, pieskarties tam ciešāk. Vispirms trūkst valstī sat strateģiskā satvara ar kopīgiem mērķiem, kas ļautu reģioniem un visām iesaistītajām pusēm darboties autonomi, tad, kad mums ir strateģiskie mērķi valsts līmenī, zināma autonomija reģioniem tātad. Un es domāju, ka partnerība varētu aizstāt šo ļoti skaisto programmu, ko sākotnēji īstenoja, bet pēdējā iepriekšējā valdība to atteicās, un no šīs programmas līdz 2015. gadam vajadzētu runāt par šīm idejām, zinām, pārvaldība, par ko jau nav vietējām iestādēm. Otrais jautājums. Tas ir strateģisks jautājums, bet balstoties uz savu pieredzi, es domāju, ka mēs varam veicināt starp reģionālo vienošanos noslēgšanu. Bieži vien reģioni, nu, jā, pagrūž uz priekšu, lai tie īstenot savstarpēji saistītus projektus, starpreģionālus projektus. Nu, šeit varētu minēt arī specifiskus elementus. Vispirms, Itālija saskaras ar interesantu pieredzi krīzes apstākļos, Eiropas sociālā fonda izmantošana, satvars valsts reģioni, kas ļauj definēt krīzes apstākļos, mazajiem uzņēmumiem eh, subsīdijas, kas nāk no sociālajiem fondiem. Bet, eh, protams, nos, nosacītība ir būtisks elements nākamajam plānošanas periodam, un tiks paredzēta reforma um, sociālās amortizācijas sistēmai, um, tehniskā bezdarba elementiem, lai aizpildītu zināmas trūkumus sistēmā. Uh, Runājot par šo nosacītību, vismaz Itālijā un citās valstīs Vācijā lokālais līmenis ļoti svarīgs, un es gribētu uzdot jautājumu, vai mēs neietekmēsim, balstoties uz struktūrālu adaptāciju šos fondus, ko mēs darām valsts līmenī vai reģionālajā līmenī, jo jāplūko šajā bija gadījumi. Vai reģions var izmantot šos līdzekļus to piešķiršanas gadījumā, balstoties uz šo nosacītību, bet ņemot vērā arī subsidiaritāti. Un pēdējais jautājums. Es domāju, ka ir zināmas prasības, vajag labāk definēt un labāk saprast procedūru, šķietami perfektu procedūru, bet reizēm absolūti nedarīgu, kas nenodrošina ne kvalitāti, ne caurskatāmību, un ko varētu izslēgt, lai paredzētu procedūru, kas koncentrētos uz efektivitāti. Es domāju, ka šeit ir daudz darba jāveic arī tehniskās palīdzības ziņā, un arī runājot par uh, fondu izmantošanas instrumentiem. Šeit labākā koordinācija nepieciešama reģionā. Paldies, Tārērkungs. Jā, liels paldies, Pārkas kungs, par to, ka esat ieradies, kā Eiropas parlamenta referents. Parlaments pieņēma manu ziņojumu par uh, līdzekļu apguvi, un mēs izstrādājām, mēs analizējām iemeslus, kāpēc ir. Uh, mazi rādītāji, zemi rādītāji un kāpēc dažiem reģioniem veicies labāk. Dažos reģionos neizdodas apgūt šos līdzekļus, un tas nav saistīts tikai ar līdzfinansējumu trūkumu, bet arī ar kapacitātes trūkumu. Tāpēc ir nepieciešama spēcīga reģionālā pārvaldība, tāpēc mēs aicinām īstenot decentralizāciju un apmācību. Mans jautājums ir tā kā jūs esat ļoti populārs cilvēks šeit Brisele un arī Eiropas Savienībā kopumā barka ziņojuma dēļ, vai jūs neuzskatāt, ka īpašā pieredze, kāda ir Itālijai, eh, nozīmē arī to, ka eh, mēs varētu panākt arī lielāku makroekonomisko stabilizāciju ar e, šiem līdzekļiem, neti, tas ir redzams ne tikai krīzes apstākļos un ņemot vērā spriedzi Eirozonā, mums būtu jākoncentrējas, izmantojot struktūrālos un kohēzijas fondus, uzlabojot Eiropas ekonomikas e, konkurētspēju īpaši dažos reģionos. Kāds būtu jūsu viedoklis par šo ļoti nozīmīgo jautājumu? Paldies, un visbeidzot vārds e, Lambēram Van Nīselrojam. Liels paldies! ministra kungs, um, prieks jūs redzēt atkal šeit, um, šajā matā. Man būtu vairāk jautājumu. Pirmais, um, Barkas ziņojumā jūs uh, runājāt par to, uh, par šiem līgumiem. Jūsu pieeja ir lielisks piemērs tam, ko jūs izklāstījāt, uh, izklāstījāt savā ziņojumā, jo jums bija jāorganizē, jāpārorganizē tas viss. to jūs piedāvājāt savā ziņojumā. Un nākamais, ja es paraugos uz jūsu prioritātēm, tad man te kaut kā pietrūkst, proti enerģētikas uh, sadaļas. Ja mēs runājam par Eiropu 2020, šis process jau ir sācies. Tā ir lieliski iespēja Itālijas dienvidiem, bet es neredzu, ka te kaut kas notiktu šajā jomā. Un kāpēc? Un trešais jautājums jūs varat ieguldīt ļoti daudz līdzekļu izglītībā. Jūs apgalvat, ka jūs vēlaties to priori, priori, padarīt par prioritāti. Bet, ja jūs nemainat darba tirgu, tad eh, tas nevar izdoties, jo gluži vienkārši nevar ieguldīt līdzekļus un gaidīt, ka viss plauks un zels. Ir nepieciešams kas vairāk, ir nepieciešama cita pieeja no valdības puses. Ja mēs paraugamies uz ex ante rezultātiem, Jūs runājāt ka līdz šim, par to, ka līdz šim konkrēti mērķi nebija izstrādāti, bet eh, kā tad būs tagad, vai jūs valdībā ir cita pieeja? Paldies, paldies, tagad vārds Fabricio jums. Es vispirms atbildēšu uz jautājumiem, kas eh, attiecas jau īpaši uz Itālijiem, pēc tam runāšu par nākotni. Kā mēs uzlabosim kvalitāti. Kā jau es teicu, kvalitātei ir ļoti liela nozīme, un mēs grasamies īstenot to, paredzot dažu instrumentu īstenošanu saskaņā ar jauno regulējumu. Eh, patiesībā eh, rīcības plānā mēs uzsākam šīs debatas no jauna. Mm, tas ir zināms līgums. Eh, um, kas eh, šobrīd jau tiek īstenots, un to vairs nevar apturēt, tāpēc mums ir jāparedz daži aspekti, kas būs šajā līgumā. Proti viens no veidiem, kā to darīt, ir, eh, izvirzi, eh, ir mm, paredzēt rezultātus un uzraudzīt, un uzraudzīt ne tikai finansiālos aspektus, bet arī efektivitāti. Mēs uh, ieguldām līdzekļus skolās, vai te tik tiešām ir uh, panākts rezultāts, vai mēs gluži vienkārši eh, palielinām augstu skolotājiem un rezultātu tas nemaina. Es nerunāju par enerģiju, tāpēc, ka mums jau ir enerģijas programma, kas, starp citu, ir radījusi jau labus rezultātus Itālijas dienvidos. Ja es pareizi atceros, Itālijai šobrīd ir Itālijas dienvidos eh, nehidroenerģijas eh, rādītāji ir eh, divreiz lielāki nekā Itālijas ziemeļos. Un mēs katrā ziņā strādāsim pie tās kā pie vienas no prioritātēm. Par nodarbinātības tirgu. Es vēlētos teikt, ka izglītības programmas ietvaros e, liela uzmanība tiek pievērsta skolu kvalitātei, jo runa ir par skolām, e, kurām varbūt vairs nebūtu vieta e, tādā valstī kā Itālija, kas ir viena no dibinātāju valstīm. Mēs nevaram sagaidīt, ka šie bērni iegūs iz kvalitatīva izglītība. 40% um, bērnu nesasniedz um, PISA rādītājus, un, um, teiksim, matemātikas um, zināšanu ziņā. Bet uh, mēs domājam par to, kā uh, varētu piemērot eh, skolēnus un jauniešus darba tirgumu, un eh, mēs izmantosim šo iniciatīvu visā valstī. Mēs izmantosim dažus prototipus eh, vispārējās politikas īstenošanai. Mēs strādājam arī pie teritoriālās politikas, lai uzlabotu šos rādītājus. Par nākotni runājot, kas tiek domāts ar nacionālajiem kompetences centriem? Dažos gadījumos te runa ir par labu vispārējo ģenerālu direktorātu centrālajā administrācijā. Tā, piemēram, izglītības ministrijā mums ir šāds centrs, un es tos devēju par kompetences centriem, tāpēc, ka te ir runa par kompetenci. Viņi gluži vienkārši, viņi nesaka cilvēkiem, kas ir jādara, bet uh, Eh, viņi aicina darīt vairāk. Citos gadījumos eh, tā var būt aģentūra, eh, piemēram, inženieri, kas strādā pie um, dzelzceļa tīkla. Protams, ka te arī viss ir atkarīgs no tā, kurš reģions ir um, pievilcīgāks. Uh, Mēs cenšamies eh, piedāvāt šo kompetenci tiem reģioniem, kuri tīri tradicionāli vēsturiski nevar baudīt šādu kompetenci. Un domājam par eh, publiskajām sabiedrībām. Tālāk, padziļināta subsidiaritāte. Nu, jāsaka, te mēs eksperimentējam, un jūs varēsiet vadīties no tā, kāda būs rezultāti. Es uzskatu, ka mums ir jādalās atbildībā par strateģiskās izvēles pieņemšanu. Es uzskatu, ka zināmā mērā tas ir turpinājums eh, tam, ko, par ko mēs diskutējām, runājot par darba kārtību. Mēs nerunājam tikai un vienīgi par cilvēkiem, kas sagatavo šos kontraktus, bet par pastāvīgiem darbiniekiem. Uh, Komisija e, neuzņems procedurālo atbildību, tā paliek Briselē. Komisija nekļūst par daļu pārvaldības, bet kā lai to pasaka? Viņi ne tikai izstrādā vispārējās plašās stratēģijas, bet strādā arī pie īstenošanas, īstenošanas procesā. Mums ir daži eksperti no Briseles, kas strādā kopā ar Sabīnu un uh, itāļu komandu pie, piemēram, izglītības programmas, un mēs varam saņemt viņu kritiku tūdaļ, nevis divus gadus vēlāk. Un viņi tāpat var paust savu neapmierinātību ar rezultātiem tūdaļ pat, nevis, teiksim, gadu vēlāk vai trīs gadus vēlāk. Un komisija ir arī izaicinājums nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem. Tālāk kopīgais uh, uh, ietvers. Olbricht kungs, jums, jūs aicinat viņus nākt klajā ar, uh, ar ātru atbildes reakciju. Jā, turpina ministrs, bet viņi var paust savu viedokli pirms jūs uh, paužat savu viedokli, teiksim, par uh, regulu. Tālāk kopējais strateģiskais ietvars. Godīgi sakot, man satrauc risks, tāpēc Itālija varbūt ir izolētā pozīcijā. Mēs joprojām uzskatām, ka komisijai būtu jāuzņems atbildība par uh, tās rakstīšanu, jo mēs radīsim kompromisu, tas būs atšķaidīts un tas būs dokuments, kas, kuru nevarēs izmantot. Nesenajā padomu sanāksmē es atgādināju par to, bet tā bija tikai un vienīgi Itālija, kas teica, ka šim dokumentam būtu jābūt komisijas dokumentam, un ja ne, tad tam būtu jābūt jāatrod uh, tāds formulējums, lai uh, to apstiprinātu Eiropas, Eiropadomi. Tātad mēs varētu savienot leģitimitāti ar īstenošanu un visbeidzot par tematisko koncentrāciju. tematiskā koncentrācija, kas ir priekšlikumā, nav pietiekami fleksibla. Es domāju, ka te pastāv risks, ka, piemēram, attiecībā uz konkurētspēju. Eh, skaidrs, ka, piemēram, eh, Kalabrijas gadījumā runa nav par līdzekļu izmešanu. Ja mums vairāk līdzekļu un mēs tos neizmantojam citviet, tad mēs tos gluži vienkārši palaižam garām. Un ir no jauna jārada šī sociālā vienošanās starp eh, iedzīvotājiem un valsti. Mēs nevaram gluži vienkārši pārlekt. Mēs nevaram panākt to, ka, ka labrīt, piemēram, pēkšņi izmantos tik daudz līdzekļu izpētēji un uh, un attīstībai, bet, bet gal galā viņi neko šajā jomā nedarīs. Tāpēc mums šobrīd ļoti satrauc komisijas priekšlikums tā, kā tas ir rediģēts, un mums šķiet, ka, attiec, ka sociālā fonda izmantošana būtu daudz saprātīgāka. Mēs par to domājam, mēs pie tā strādājam un cenšamies panākt risinājumu, jo līdzekļi ir jākoncentrē, bet uh, tieši kam tas būtu jāizlem pašam reģionam, un šeit risinājums varētu būt atšķirīgs katrā reģionā. Es atvainojos, man tik liels prieks piedalīties šajās diskusijās, es varbūt uh, izsakos pārāk gari. Kas attiecas uz reģionālām programmām, mūsu pieredze nav īpaši pozitīva, jo te ir jāpanāk tas, lai atbildība būtu skaidri definēta. Līdz ar to atbildi ir jā, bet. Jā, varbūt nosacītības um, ieviešana ļaus mums paraudzīties uz uh, problēmām eksante un nevis ekspost. Es pilnībā piekrītu jūt, jūs teiktiem, bet man šķiet, ka jāatgana arī par to, ka mums ir nepieciešama zinām fleksibilitāte, lai, mm, teiksim, Itālijas ziemeļiem tiktu dot iespēja izmantot šos līdzekļus fleksiblāk, lai tā būtu iespēja visiem. Jā, tas arī būtu viss. Paldies! Thank you. I think with this we have... Paldies! Līdz ar to mēs esam noslēguši viedokļu apmaiņu ar ministru Fabricio Vārko. Es domāju, ka es varu mūsu visu vārdā teikt, eh, ka mēs ne tikai atbalstām to, ko jūs šobrīd darāt Itālijā, bet arī jūsu komentārus par turpmāko politiku. Mēs šobrīd runājam par vispārī, vispārējo regulu. Uh, un padomi, mums nav kopsaucēji ar padomi eh, ļoti daudzos punktos attiecībā uz šo regulu. Ehm, paldies, ehm, ka jūs atzināt, ka pastāv šīs viedokļa atšķirības. Tad jebkurā brīdī, kad jums liekas, ka jūs vēlaties ar mums padiskutēt par eh, kaut ko, eh, tad mēs labprāt jūs uzklausīsim. Vēlreiz novēru veiksmi jūsu valdībai, Monti kunga valdībai. Un mēs e, būtu priecīgi, ka kohēzijas, kohēzijas politikai palī, e, varētu izdoties jums, jūsu valstī palīdzēt um, pārvarēt grūtības. Priecīgas Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!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 kas pēdējo divu gadu laikā daudziem no jums ir bijusi ārkārtīgi svarīga. Tā ir IKP un citi kriteriji saistībā ar kohēzijas politiku. Mūsu vidū ir četri eksperti. Uh, un, kā es saprotu, tad kārtība, ko ir piedāvājis sekretariāts, atbilst uh, šīs tēmas iztirzāšanas loģikai. Sāksim ar prezentāciju, ko uh, mums nolasīs uh, profesors Jāceks Šlahta par to, kā izmērīt sociāla-ekonomisko attīstību uh, e, kohēzijas politikas jomā. Mums ir viena stunda un 15 minūtes, tāpēc lūšu runātājus izteikties pēc iespējas īsāk, lai mums atliktu laiks arī jautājumu uzdošanai un atbilžu sniegšanai. Lūdzu, profesor Šlahta. Very much for Paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties, centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Es šeit esmu atspoguļojis svarīgākos kritērijus un kā arī valstu kontu sistēmas, kuras piedāvājas Ričards Stons Nobel prēmijas ie, ieguvējs. Eiropas kontekstā mēs to esam izveidojuši pār nacionālo kontu sistēmu. Mums ir arī kohēzijas līgums, kurā ir trīs dimensijas - ekonomiskā, sociālā un teritoriālā. Un te mēs vairāk koncentrēsimies uz ekonomiskās kohēzijas izmērīšanu, un te mēs izmantojam uh, iekšzemes koproduktu kā mērvienību. Parasti e, tiek izmantos nodarbinātības līmenis e, attiecībā uz teritoriālo kohēziju. Mēs neesam tik progresīvi un parasti e, te tiek mērīts, piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai nokļūtu darba vietā un tā tālāk. Kas attiec uz IKP, kāpēc jā, kāpēc nē? Pirmkārt, vēlos teikt, ka vairāk vai mazāk tas ir objektīvs ražošanas rādītājs. Ļoti bieži to jauc ar labklājību, jeb eh, reģiona nācija labklājību. Tas tā īsti nav. Ja mums ir jāsalīdzina valstis un reģioni, un ja mēs vēlamies uzzināt, kā tie attīstās, tad eh, šis rādītājs ir visveiksmīgākais. Ir vairāki, vai, vairāk vienkāršoti rādītāji. Mēs vēlamies noteikt uh, progresu. Ja darbs tiek veikts eh, mājās, un ja par to maksā, tad tas tiek ieskaitīts, un ja nē, tad tas netiek uzskatīts par rādītāju. Eh, ļoti bieži tiek runāts arī par aptvērumu. Ja ražošana kaitē apkārtējai videi, jautājums ir, vai to ieskaitīt vai neieskaitīt rādītājos tad ir runa arī par militāro ražošanu un citām ražošanas nozerēm. Tāpat ir problēmas attiecībā uz salīdzināšanu, piemēram, dažādu teritoriju salīdzināšanu, kādas cenas, eh, kādas valūtas tiek izmantotas atšķirīgās teritorijās, kā arī kā eh, tās, eh, kā tas atspoguļo pirktspēju un pirktspējas standartus. Ja mēs runājam par teritoriālo e, mērogu, tad mēs cenšamies salīdzināt valstu līmenī un arī reģionālā līmenī. Tas ir nāc divi, nāc Nāc viens un nāc divi reģioni. Un te reģ e, rezultāti ir ārkārtīgi atšķirīgi, ja mēs salīdzinām teritorijas, e, atšķirīgas teritorijas. Drodas svarīgs jautājums, ja kohēzijas procesa uh, Eh, vai proces, kohēzijas process tiek atspoguļots ticami, ja mēs izmantojam IKP kā rādītāju. Kad mēs runājam par kohēziju, eh, tad eh, iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju atspoguļo pirktspējas standārtu. Uh, Eh, šo, šos aprēķinus veids Pasaules banka, un kā jūs redzat, IKP uz eh, kvadrātkilometru Beļģijā eh, atspoguļo pavisam citu ainu, ja mēs to salīdzinām ar, piemēram, Himalajiem. Kas attiec uz Poliju, tad jūs redzat, ka Varšava ir ļoti, Varšavas rādītājs ļoti veiksmīgs un citās valsts, eh, citās valsts vietās aktivitāte nav tik augsta. Ja mēs tagad pavērtējam centrālo Eiropu, tad redzat, ka eh, daudzas reģionu atzīmēt ar zvaigznītēm. Tomēr rietuma Eiropā rādītāji ir veiksmīgāki. Polijas rādītāji kohēzijas jomā ir diezgan eh, apmierinoši. Nāc divi līmenī mēs uh, Eh, mums ir ļoti labi kvalitātes rādītāji sākot ar 97. gadu, un pēdējie rādītāji ir no 2009. gada. Polijas pozīcija uzlabojās no 44 līdz 61 procentam 12 gadu laikā. Taču, ja mēs aplūkojam nāc divi līmeni, tad eh, redzam, ka atsevišķi reģioni, piemēram, Mazovijas reģions, eh, pozīcija ir uz, uzlabojusi par 34% punktiem. Reģioni, kur pieguļ lielām metropolēm, ir veiksmīgāki, tas ir apmēram 20% punktu līmenī. Ir arī reģioni Austrumpolijā, kas ir vājāki, un tie ir uzlabojuši savu pozīciju 12 gadu laikā par 7, 8, 9% punktiem. Atbildi ir jā, IKP gu, eh, ticami atspoguļo kohēzijas procesu. Tomēr mēs vērtējam arī citus aspektus, ne tikai IKP, ir arī citi indikātori, ko pie, kas ir piedāvāti piektajā kohēzijas ziņojumā. Es to ne, nelasīšu, taču šie rādītāji ir tie, kas piedāvāti nāc divi līmenim ir ārkārtīgi interesanti, kā tiek izveidot jauni, jaun, ja, izveidotas jaunas indikatoru kategorijas. E, taču pagaidām tas ir tikai atsevišķām valstīm. Jūs arī redzat, ka ir svarīgi mērķu kopumi, ko spiedāvā 2020. gada attīstības stratēģijā. Ir astoņi indikātori, nevis pieci mērķi, jo mēs piedāvājam ieviest līmeņus, kas valstīm ir jāsasniedz. Un ne tikai valstīm, bet Eiropas Savienībai kopumā. Šeit jūs redzat tādu uh, provizorisku karti. Uh, te ir um, uh, uh, huma, um, šajos sešos redzas dažādus sociālos indikatorus, piemēram, eh, nabadzības līmeņa indikatorus. Viss eh, interesantākā ir otrā slēja. Eh, šeit jūs redzat, kurās valstīs Eh, kurīs valstīs eh, labklājīgas dzīves indikatori ir augstāki, piemēram, Skandināvijas valstīs tie ir augstāki, 60, 62, eh, Polijā, Slovākijā šis rādītājs ir aptuveni 47 punktu līmenī un Bulgārijā tas ir tikai uh, 37. Tātad, kā jūs redzat, tā, tas ir atkarīgs no labklājības līmeņa un uh, no dzīv, dzīves ilguma, kā arī veselības stāvokļa. Kas attiecas uz pieejamību, tad jūs redzat, ka tā ir novērtēta NAC, līme, NAC 3 līmenī. Eiropas Savienības austrumu pierobežā pieejamības līmenis ir ļoti zems un tas kaitē attīstībai. Te ir redzams rūpniecības un pakalpojumu ražīgums. Starp ziemeļiem, ziemeļa Eiropu un rietumē Eiropu un austrumē Eiropu, daļai ir Dienvidē Eiropu, pastāv lielas atšķirības. Šajā kartē, kas ir ārkārtīgi interesanta, jūs redzat, um, uh, jūs redzat galīgo versiju, atšķirībā no tās, kas tika atspūgļot kohēzijas ziņojumā. Kā redzat, Ziemeļ Eiropā uh, ir augstvērtīgas valdības, Austrum Eiropā uh, līmenis nav tik apmierinošs, un Dienvidu Eiropā, piemēram, Dienvidālijā, Grieķijā, Bulgārijā, uh, Eh, ir, līmenis ir zemāks. Šeit ir atspoguļots platjoslas savienojums mājasaimniecībās. Šajā kartē ir atspoguļota konkur, atspoguļots konkurētspējas indeks, un tas parāda ļoti atšķirīgu ainu atkarībā no reģiona, pat vienas valsts ietvaros. Šajā kārtē ir atspoguļots eh, reģionālo inovāciju indeks, un te ir lielas atšķirības starp vecās Eiropas dalību valstīm un eh, jaunajām dalību valstīm. Kāda varētu būt secinājumi? IKP joprojām ir svarīgs rādītājs, taču būtu jāizlabo aprēķinu metodes. Svarīgs, svarīgi ir, ir Uh, atzīmē to, ka mēs, diemžēl, rādītājus saņemam novēloti. Uh, pirms divām nedēļām mēs saņēmām IKP uh, rādītājus Polijai, nāc divi reģionos pa 2009. gadu. Citās valstīs šie rādītāji vēl nav pieejami. Šie ir vēsturiski dati un mēs pie tiem strādājam. Otrakārt, mums ir jāstrādā pie dažādiem sintētiskiem indikatoriem, sevišķi tiem, kas atspoguļo labklājības līmeni eh, un atspoguļo valsts, valstu vispārējo un re, eh, vēl labklājības līmeni, kā arī atsevišķu reģionu labklājības līmeni sevišķi reģionos, kuri nav tik attīstīti. Mums ir eh, vairāk uzmanības jāpievērš sociālajai un teritoriālajai dimensijai kohēzijas kontekstā. Mēs sadarbojāmies ar eh, iepriekšējās prezidentūras un ar šīs prezidentūras eh, pārstāvjiem, lai uzlabotu sociālo un teritoriālo kohēziju. Un visbeidzot, mums visiem ir jāpieņem ierobežot skaits sektor, sektoru indikatoru. Paldies par uzmanību! Paldies! Un tagad pārējiem pie Franks Sutu, profesora no Konservatoire Nationale de Arte Metie Parīzes. Un viņš runās par kohēzijas politikas indikatoriem. Lūdzu, izstāstiet mums, vai mums būtu jābūt realistiskiem šajā jomā. Paldies! Thank you very much for, for this opportunity to discuss. Liels paldies par šo iespēju eh, diskutēt par IKP rādītājiem. Eh, šobrīd ik viens jūtas eh, kā ekonomists un ik viens izmanto šo rādītāju, un es vēlētos atgriezties pie pamatiem. Vispirms apskatīt, vai tas tik tiešām ir realistiski izmantot IKP, kam ir redzams šajā slaidā. Mēs um, esam it kā tādā situācijā, kurā mēs cenšamies noķert lielu, lielu IKP taureni ar mazu tīkliņu. Ja jūs solat IKP rādītājs, tad jums tie ir arī jānodrošina, bet zināmā mērā var būt e, tāda kā frustrācija Eiropas Savienības līmenī. Man ir tāds iespējas, ka pat komisija, e, pat komisija šobrīd maina savu viedokli. Uh, Šo līdz šim komisija uzstāja uz ietekmes rādītājiem. Tad, kad tika sagatavota programma, tika runāts par ietekmes rādītājiem, bet tagad komisija saka, mums ir jābūt realistiskākiem, mums ir jādomā par rezultātiem. Mums ir jāierobežo rezultātu, un pat ietekme ir cita definīcija. Tagad mēs runājam par uh, tīriem rezultātiem, tātad rezultātiem, kas ir atbrīvot no ārējiem faktoriem. Tātad jāsaka, situācija mainās un mēs raugāmies uz realistiskākiem mērķiem. Um, tātad jautājums par mērķiem kohēziju un izaugsmi. Mēs zinām, ka 2000. gadā tika likts uzsvers uz izaugsmi. Mums ir jārada izaugsmi, izaugsmi, izaugsmi, neatkarīgi no tā, kur šīs operācijas tiek īstenots, bet tas var būt bīstam, jo vairāk uzsver tiek likts uz izaugsmi, eh, jo lielāks uzsvers tiek likts uz pētniecību un attīstību, un um, mēs jau diskutējām ar Barkas kungu, ka mums nav attiecīgi universitāšu, kas varētu izmantot šos rezultātus. Tas nozīmē, ka tiek eh, dot līdzekļi, bet tie, šie līdzekļi netiek apgūti, jo vairāk tiek dots eh, š, pētniecībai, jo vairāk mums ir nepieciešams sasaistīt eh, bagātākās daļas ar nabadzīgākajām daļām piemēram, jūs esat bagāta universitāte, bagātā reģionā, jūs varat saņemt ļoti daudz līdzekļu bez jebkādiem teritoriāliem priekšnoteikumiem, bez jebkādiem pienākumiem sadarboties, strādāt. Un gal galā mēs piešķiram līdzekļus bagātiem pētniecības centriem un um, Piemēram, apvienotajā karalistē jau ir bijušādi centieni sasaistīt bagātās daļas ar nabadzīgākajām daļām, bagātos reģionus ar nabadzīgiem reģioniem. Man šķiet, ka Eiropas līmenī par to tiek piemirsts un vajadzētu domāt par šiem aspektiem. Labi, citu rādītāju aizmirsīsim uz mirkli par IKP un domāsim par dzīves kvalitāti. Tā ir tāda kā mašinērija, kurā jūs. Uh, paredzēt daudz līdzekļu eh, mājokļiem, izglītībai, kultūrai un tā tālāk un tā joprojām. Gal galā varbūt jums izdodas saražot dzīves kvalitāti. Viss šķiet it kā vienkārši. Ja mēs tagad eh, domāsim par kvalitā, dzīves kvalitāti, tad šis process nebūtu nav tik vienkārši, tāpēc mums ir jābūt realistiskiem. Uh, varbūt IKP un dzīves kvalitāte ir vairāk tāda kā konteksta rādītāji. Tie patiesībā neatspogļo tiešos efektus, kāda ir Eiropas intervencija. Tāpēc mums ir jādomā par specifiskākiem indikatoriem, jeb rādītājiem. Padomāsim par rādītājiem, kurus jūs vēlētos redzēt parlamentu līmenī un kādus rādītājus jūs vēlētos redzēt partnerības līgumos. Jo, ja mēs paraugamies uz regulas priekšlikumu, tad ir vesel, eh, vesels saraksts kopīgo rādītāju Eiropas līmenī, un ir ļoti daudz kopīgo rādītāju, un kā tad ir saikna ar IKP vai arī kuri rādītāji tiek izmantot Eiropas Savienības līmenī. Ja ir ļoti daudz projektu, pirms brīža bija diskusijas par makro reģioniem un par to, cik grūti ir izvērtēt makro reģionus. Ja mēs paraugamies uz sadarbības uh, programmām, tad uh, kā uh, galvenie rādītāji ir ļoti, ļoti daudz rādītāji. Kas tad gal galā ir? Rezultāts ir tūkstošiem projektu un gal galā ir jādomā par IKP. Un mēs aicinām ekonomistus paskaidrot, kāda ir saiknes starp šiem projektiem un IKP. Tā arī ir galvenā problēma, kuri varētu būt tie eh, pareizie um, rādītāji, kurus es vēlētos Eiropas parlamenta līmenī. Varbūt tas nav projektu uh, skaits, uh, Bet katrā ziņā vajadzētu izturēties piesardzīgi pret to rādītāju sarakstu, kas ir priekšlikumā, jo tie nav izšķirīgie rādītāji. E, izšķirīgie rādītāji šobrīd nav pietiekami skaidri. Tātad, kas ir vissatraucošākais? Vai kas varbūt ir visdaudzsološākais? Jautājums ir par to, vai mēs esam vai neesam sasaistīti, ko Eiropa var solīt, ko mēs varam nodrošināt pilsoņiem. Mēs nevaram nodrošināt IKP tieši, tas viss ir saistīts ar tik daudziem faktoriem, bet varbūt tas viss var tikt sasaistīts ar uh, Eiropas tīkliem, inovācijas, izglītība, labklājība. Dažkārt jums rodas iespējas, ka jūs nesat sasaistīti, bet sasaistīti ar ko? Un te nu ir jautājums. Diskusijas par Itāliju uh, bija ļoti interesants, kāda varētu būt piekļuve eh, šai dimensijai, kas tiek nodrošināta visiem Eiropas pilsoņiem. Nu, iedomāsimies, ka mēs tagad izaicinām IKP un cenšamies rast jaunu uh, rādītāju. B ir kā broadband, jeb uh, platjoslas mm, pieslēgums, Varbūt Eiropas Savienība varētu eh, kaut ko konkrēti solīt šajā jomā. E kā enerģija, mēs vēlamies enerģiju, arvien mazāk enerģijas tiek saražots Eiropas līmenī, tātad ir jādomā par enerģijas tīkliem. T eh, kā transports, jādomā par dzelzceļu, kā jau pieminēja Barkas kungs, bet ko mēs varētu darīt, uh, lai piekļūtu labāk dzelzceļa tīkliem, lai varētu uh, dzel, pa dzelzceļu doties uz Varšavu vai Rīgu, vai jūs esat mēģinājuši to izdarīt? Protams, ar lidmašīnu tas ir iespējams, bet ne pa dzelzceļu. Tātad, vai mēs varam uh, nodrošināt un solīt visiem pilsoņiem labāku piekļuvu, bet ar, tātad izšķirīgais vārds ir piekļuvu, bet varbūt ar to nepietiek. Uh, un mēs varam domāt par jaunu E, jeb education, jeb izglītību. Mēs varam domāt par mūža izglītību. Mēs varam, protams, izglītot un saražot ar vien vairāk diplomātu, bet ko viņi darīs tālāk? Tālāk E kā employment, nodarbinātība. Ja mēs vēlamies uh, atteikties no IKP kā rādītājiem, mums jāro cits rādītājs, kas būtu vienkārši, tikpat vienkārši. Paldies! Paldies! Šī prezentācija bija diezgan liels izaicinājums, un es domāju, ka būs daudz jautājumu par to. Un tagad pievērsīsimies Somijas pieredzei. Um, Jāne Atikainen, kas ir reģionālā, um, reģionālais direktors uh, nodarbinātības ministrijai un ekonomikas ministrijai. Es mēģināšu visu vienkāršot. Es uh, esmu eksperts statistikas jomā un esmu strādājis pie nacionālās politikas. Esmu daudz domājis par kohēziju un konkurētspēju, esmu strādājis pie šīm aspektiem, un tagad es labprāt jums, jums, ar jums padalīšos uh, savā pieredzē. Vairāk pieskaršos arī konkurētspējas jautājumam. Atcerieties otru slaidus uz to profesora Suto prezentācijā. Es ir izaugsme un ir, eh, ir kohēzija. Manuprāt, spēcīga izaugsmes politika ir vislabākā kohēzijas politika. Mums ir jāizvērtē, cik konkurētspējīgi ir konkrētie reģioni un kāda ir mūsu reģionu um, pilsētu sistēma, kāda ir to struktūra manuprāt, ir jāuzsver demogrāfiskie jautājumi. Un viss, kas tiek eh, mērīts, ir eh, jā, jānosaka atbilstoši ir mērogam. Reģionālās attīstības indikatori ir dažādi. Piemēram, mums ir IKP ar jau minētajiem ierobežojumiem. Vēl viens rādītājs, ko mēs mēģinam noteikt, jeb izmērīt, ir darba vietas, eh, bezdarba līmenis, un trešais ir demogrāfija. Demogrāfijas modeļi ir viss eh, eh, ātrākais indikators, kas visātrāk palīdz eh, noteikt eh, dažādas tendences. Šis trīstūris eh, bija aktuāls iepriekš, tomēr tagad mums ir jāatrod vieta tādam radītājam kā konkurētspēja. Un te mums jārunā par izpēti un attīstību. Un vienmēr ir eh, jāskatās, kāda ir šo indikatoru atbilstība vispārējai politikai. Mēs cenšamies eh, izmantot eh, visaptvarošu pieju un mūsu galvenajam virzītājs spēkam jābūt pilsoņu vispārējai labklājībai. Lūk, te ir vēl viens slaids, kas atspoguļo saistības starp IKP un dzīves kvalitāti kā redzat, tas atspogļo vispārējo apmierinātības līmeni ar dzīvi, un IKP strauji pieaug, taču e, tas neuzlabo eh, vispārējo apmierinātības līmeni ar dzīvi. Acīm redzot, pastāv eh, informācijas e, trūkums attiecībā uz reģionu rezultātiem. Tad šis jautājums, statistisko rādītāju jautājums, ir ārkārtīgi svarīgs. ļoti bieži pastāv um, dažādi ārējie faktori, kas negatīvi ietekmē šos rādītājus. Uh, te vēlos runāt arī par demogrāfisko dinamiku, piemēram, novecošanu. Šajā slaidā ir viens piemērs, uh, kāds varētu būt sintētiskais indikators, uh, kur ir apvienot dažādi citi rādītāji to, tas ir izveidots Eurofutures Finland um, uzņēmumā. Un te jūs redzat, kur ir viskonkrētspējīgākie reģioni Eiropā. Un tas arī uh, atspoguļo uh, mērogu. Augšējā labajā uh, stūrī jūs redzat, ka Somijas rezultāti nav tik spīdoši. Un ja mēs pārceļamies no nāc divi līmeņa uz nāc trīs līmeni, tad uh, Eh, joprojām eh, eh, nav nav apmierinoši rādītāji, taču nāc četri līmenī ir kāda pilsēta, kas ir ļoti attīstīta rūpnieciska pilsēta, un te rezultāti jau ir labāki. Tas ir Austrum Somijas konkurētspējas kompetences centrs. Ir ārkārtīgi Eh, svarīgi sekot tam, cik eh, labi šis mehānisms eh, darbojas. Un mums, mums priekšā ir tāds izaicinājums, kā sasaistīt šo, šīs zināšanas, kā uzlabot pieejamību. Piemēram, starp, svarīgi, starp divām svarīgākajām, svarīgākajām pilsētām 70 km un jānodrošina to labāka sasaiste. Visbeidzot, vēlos pieskaties demogrāfijas e, jautājumam, un te ir atspoguļots iedzīvotāju īpatsvers e, vecumā 65 gadi un vairāk. E, tāds, tāda pati aina vērojama nāca trīs līmenī. Um, Somiju ārkārtīgi interesē šis jautājums. Kā redzat, zilās līnijas šeit atspoguļo nāc divi reģionus. Un sarkanās Eh, sarkanās līnijas atspoguļo vidējo nacionālo līmeni. Kā redzat, Somija saskars ar demografiskām problēmām, tāpat kā Itālija, Francijā un Vācijā. Sad iedzīvotāji noveco ļoti strauji, un e, tikai mēs varam šo situāciju uzlabot. Pār. Tas, ko mēs izmērām, nosakām, ietekmē to, ko mēs darām. Un ja mūsu mērījumi ir neprecīzi, tas var izkropļot mūsu uh, lēmumus. Paldies! Paldies! Tagad vēlos at, atklāt diskusiju. Man liekas, ka. Es, atvain... ah, es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Es piemiršu nākamo runātāju. Kristiāna Vandermotena no uh, Bēļģijas. Jums vārds. And then the Commission will say something. Oh, sorry. We don't? Or can we... Merci beaucoup. Donc, euh, ce dont je voudrais vous rendre... Paldies. Es eh, tā ļoti īsi gribētu um, pasniegt jums rezultātu pētījumam, kas mums tika lūgts. Un to var atrast, vai var atrast labākus uh, rādītājus, indikātors nekā uh, uh, bruto um, valdītāji būtu, būtu reģionālo ieņēmumu. Un, un no otras puses, mm, jāaplūko dati, kuri mums ir pieejami ātri un kuri ir ticami balstoties uz Eirostat ziņām. Atgriežoties pie problēmām, ko jau minēja iepriekšējā runātāja, IKP rada konceptuālas problēmas. Nu, Protams, tādu īpa, nav īpaši daudz valsts līmenī, kur to var izmantot kā konjunktūras rādītāju. Ir vairāk problēma tad, kad valsts līmenī tas jāizmanto kā struktūrāls indikators, jo saka, ka IKP palielināšana var nākt no ražošanas kāpuma, kas sociāli varbūt nav liederīga, nav redzama un tā tālāk. Bet jautājums šeit rodas tāds kā pielāgot IKP bruto reģionālajiem ieņēmumiem, reģionālam koproduktam. Un es domāju, ka no teorētiskā viedokļa viena no galvenajām grūtībām ir jautājums, vai mēs gribam, lai ekonomikas izaugsme būtu uh, maksimāla valsts līmenī, vai gluži otrādi, uh, Mēs gribam visu maksimizēt un palielināt, paaugstināt dzīves līmeni. Tās ir ats, totāli atšķirīgas lietas. Vai mēs nevarētu iedomāties, ka dažos vienas valsts reģionos varētu būt labklājība, kas ir saistīta ar kaut ko citu, nevis reģionālā ražošana? Ja mums neizdodas nonākt pie tehnisko grūtību risināšanas, aprēķinot reģionālo IKP, ir vispirms ir grūtības. Mm, sas, eh, kā aplūkot eh, valsts IKP reģionālajā līmenī. Šī nodalīšana eh, tiek balstīta uz pievienotās vēstības aprēķinos, dostāp saistībā ar algām, un vai ir atbilstīgi mm, vairāk teiksim, ik, runāt par IKP vairāk tam, kas ir eh, kāda uzņēmumam, kur ir vairākas um, vietas, kurās tas darbojas, un, un mazāk tam, tam, kas ražo vienā vietā. Un tad nu, mums te ir jārunā arī par dažādiem reģioniem. Vēl viena problēma. Mums trūksta pirtspējas paritātes rādītāja reģionālajā līmenī. Protams, cenas uh, Parīzē un Limuzēnā ir atšķirīgas, un Kad mēs to aprēķinām, tad mēs aprēķinām IKP tā, it kā tas būtu identisks lielums. Tālāk sadalījums. Eh, NAC 3 līmenī, protams, tas ir, un arī NAC 2, NAC 1 līmenī. Visi zina, ka Briseles kā galvaspilsētas reģionā IKP uz iedzīvotāju ir ļoti augsts, bet to mēs neaprēķinām. Uh, Uh, visa, uh, visa, uh, balstoties uz visām darba vietām pašā, pašā, pašā Briselē vai nevis reģionā. Lūk, tās ir, nu, ir tādas tehniskas grūtības. Nu tad jautājums, ko mēs varam atrast kā alternatīvu? Protams, mēs esam izskatījuši lielu skaitu pieejamo indikātoru, rādītāju, un ko mēs tad redzam? Ja rādītājus saliek kopā, tad neraugoties ne uz ko, ir diezgan laba korelācija starp IKP, ekonomisko indikatoru, materiālās labklājības indikātoru, ko varētu izvērtēt um, balstoties uz um, pieejamajiem ieņēmumiem pēc um, sociālajiem atskaitījumiem, veselības rādītājiem un visbeidzot vīriešu eh, dzīves ilgumu, nu tas nav um, seksisms, nu teiksim, šeit ir atšķirības reģionos, eh, vīriešiem ir lielāks nekā sievietēm, un eh, cilvēka kapitāla indikātors arī šeit vīrieši, kas iegūst augstāko izglītību, nu, tas varbūt ir diskriminējošāk nekā sievietēm, un kam ir piekļuve komunikācijas tehnoloģijām. Savukārt, nu, sociālās ievainojamības indikātori, ilgtermiņa bezdarbs, eh, nabadzības situācija un tā tālāk ir ļoti grūti sajaucami eh, kopā ar ekonomiskajiem rādītājiem. Kāpēc? Šodien jums lielās pilsētās ir nabadzības eh, nu, tādas apgabali, un korelācija šeit var būt arī negatīva. Es domāju, ka jāņem vērā šīs sociālās lietas, bet nevajag to sajaukt ar ekonomiskajiem indikatoriem. Tas ir cits jautājums, kas, kam ir nepieciešami citi kriteriji, lai, tos, visu, lai to visu apzinātos. Vēl paliek vidas indikātori, tie neparādās šai tabulā. Kāpēc to nav? Tāpēc, ka mums tie šķiet, ka sarežģīti izmantojami reģionālajā līmenī. Mēs varam uzdot jautājumu, vai labāk ir koncentrēt visus piesārņojuma elementus vienā vai citā reģionā valstī, vai to vajag vienmērīgi sadalīt pa visu teritoriju kāda tad būtu labāka situācija. Šis jautājums nav atrisināts, un es domāju, ka vides jautājumi arī jāplūko citādāk, ar citiem indikatoriem, ar cita veida pārdomām, nekā tad, kad mēs runājam par ekonomiskiem indikatoriem. Nu, laiks man ir stipri ierobežots, tāpēc mēs izlaižam šo to. Da, mēs arī esam teorētisko Eiropas reģionu atbilstību. Uh, izmērējuši, izmērējuši balstoties uz 75% Eiropas IKP vai 90% eh, no Eiropas IKP. Uh, eh, aplūkojot IKP pa kreisi un IKP plus, ņemot vērā pēc, uh, um, pēc sociālajiem pārskaitījumiem, kas veikti jau IKP. Tātad IKP plus 3, uh, ņemot vērā arī veselību, eh, cilvēku kapitālu un izglītību. Lielos vilcienos, ko tas dod kā rezultātu? Daži reģioni rietum Eiropā zaudē savu atbilstību šiem kritērijiem. Kāpēc? Sociālajie pārskaitījumi ir nozīmīgi, tie var būt tādi reģioni kā, piemēram, reģioni ar uh, lielu gados vecu iedzīvotāju procentu, eh, kur apmetas pēc savas eh, karjeras beigām daudz eh, cilvēku, es tad domāju, limuzēnas reģionu, kur nav augst attīstītas ražošanas, bet dzīves līmeni nodrošina šie sociāla valsts pārskaitījumi. Savukārt centrālajā un austrumē Eiropā kapitāls lielākoties vienai un ir atbilstīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir vai nu no maksimālās vērtības ražošanas vietas, un tas tiek pārcelts uz citiem valsts reģioniem, un te ir jāņem vērā šī, šī pārcelšana, kas palielina attiecīgo uh, reģionu atbilstību. Lūk, šī karte, kurā ņemts vērā gan IKP, gan veselība un cilvēka kapitāls, bet, diemžēl, jūs to neredzat kartē, bet uh, sākotnējā ziņojumā jūs varat to atrast, ir pārslodze, nu, kur ir norādīts, ka, lai kāds būtu arī ekonomiskās attīstības līmenis, nepieciešams tomēr reģionā ņemt vērā arī sociālo trauslumu. Un tas eventuāli varētu novest pie reģioniem, kurus mēs aplūkojam kā ekonomiski plaukstošs. Paldies par uzmanību. Uh, Lielas paldies, un diskusijas beigās vēlētos aicināt arī komisiju izteikties. Mūsu vidū ir Filips Monfors, bet varbūt pašās diskusija beigās un tagad došu vārdu kolēģiem. Jans Obrichts pirmais. Jā, paldies. Um, man šķiet bija ļoti interesanti kā politiķim ieklausīties eh, to eh, cilvēku teiktajā, kas analizē statistikas datus. Tas man atgādina uh, gadījumu, kad vienai dalībvalstī tika uzdots jautājums, kāds ir jūsu IKP uz iedzīvotājs 79,9 bet 74,9, bet mēs darām visu iespējamo. Nu, tas norāda uz to, ka mums ir mm, nepieciešams izmaiņas. Uh, Protams, ka um, mēs varam atkārtot, cik mēs gribam, bet mēs saskaramies ar tām pašām problēmām septītās programmas ietvaros, sestās programmas ietvaros. Un es priecājos, ka jūs par to atgādinājāt vēlreiz. Ja mēs vēlamies strādāt pie Eiropas izaugsmas, tad mums ir skaidrs, ka ir jāinvestē reģionos. Bet mēs te spēlējamies ar divām atšķirīgām realitātēm. Viena realitāte ir saistīta ar to, kā mēs varētu aprakstīt attīstības, um, izaugsmes, dzīves standartu līmeni un ekonomikā tiek izmantoti dažādi rādītāji, un tik tiešām ir ļoti interesanti un pat fascinējoši eh, raudzīties to, kā tas notiek, bet tālāk mums ir jāpieņem lēmums, un lēmums tiek pieņemts balstoties uz IKP uz vienu iedzīvotāju. Tā tas ir, un punkts. Tātad Tiklīdz ir jāpieņem lēmums par to, kur līdzekļi tiks piešķirti, runa ir par IKP, un tālāk mēs runājam par politikas izvērtēšanu, efektivitāti, un tad, kad mēs cenšamies saprast, kā to varētu izvērtēt, mēs cenšamies rast dažādus rādītājus, un tālāk mēs izmantojam rādītājus, lai izvērtētu efektivitāti, uh, Un jau atkal pieņemam lēmumu, kam tagad tiks piešķirt līdzekļi, un jau atkal tiek paziņots, ka tas ir vadoties no IKP. Tātad mēs strādājam it kā divās dažādās realitātēs. Ja mēs paraugamies uz visām kartēm, tad mēs redzam, ka proporcija ir vienāda, kā to uh, pierādīja Šlachtas kungs, neatkarīgi no tā, uz ko mēs balstamies, situācija ir līdzīga. Varbūt šī te, šis risinājums plus trīs uh, nedaudz um, maina situāciju, bet mm, politiķi varbūt nevēlēsies to izmantot, jo tas nozīmē, ka daži e, reģioni zaudēs e, atbilstību un attiecīgi šo reģionu pārstāvi versīsies pret politiķiem, un tas noteikti nebūs pieņemami. Tātad visas visos gadījumos IKP tiek izmantots, un mēs to varam izmantot kā politiķi, vai arī varbūt viedoklis tāds, ka tas neatspoguļo realitāti un mums ir jāizmanto daudz sarežģītāk rādītāju sistēmu, bet abos gadījumos, ne tikai izvērtējot efektivitāti, bet arī pieņemot lēmumu par to, kam šie līdzekļi tiek piešķirti. Jo, ja mēs to nedarīsim, tad mēs gluži vienkārši nokļūsim tādā kā šidofrēniskā situācijā. Eh, izvērtējot, mēs eh, izmantojam citus rādītājus un piešķirot, mēs izmantojam IKP. Un Iespējams, ka karte pierādīs drīz vien, ka eh, jo zemāks IKP, jo laimīgāk cilvēki. Bet, nu, katrā ziņā eh, jautājums atkal būs par to, vai mēs piešķirsim līdzekļus bagātākajiem vai laimīgākajiem. Eh, paldies. Tagad došu vārdu tri, vēl trīs kolēģiem, un tad būs iespēja atbildēt. Lamberts van Nistelrooys, lūdzu. Voorzitter, meer weten is, is altijd heel belangrijk, maar wat, wat doe Paldies, priekšstādātājs kundze. Zināt vairāk, tas, protams, ir ļoti svarīgi, bet ko eh, darīt ar šo informāciju? Katrā gadījumā tas ir labi. Ja mēs uz prezentācijas pamata saprotam, ka lietas mēs varam padarīt kompleksākas, protams, IKP paliek ļoti svarīgs indikators attīstībā. Un es domāju, ka fondu un finanšu resursu piešķiršanā tas, ir, tas netiek apšaubīts. Protams, mēs varam papildināt to, bet tas paliek būtiski arī reģionālajiem fondiem, kohēzijas fondiem. Otrais. Protams, mums ir politika, kas jāizteno, un mūsu politika ir nedaudz mainījusi dimensijas ar Eiropa 2020. gadam programmu. Mums rodas tagad līdz ar to jautājumi. Un tas tika mēģināts šeit ieskicēt. Proti, vai ar IKP plus mēs atbilstam jaunajiem kritērijiem, kas formulēti nu, saistībā ar rezultātu? Vai ir pietiekama kvalitāte? Reģionālo lietu komiteja drīz nodarbosies starp citu par, ar atzinumu par statistikas datu kvalitāti. Šodien jau mēs ar to nodarbojamies. Vai jūsuprāt tas ir pietiekami? Vai jūs ar to tiekat galā, vai arī tad, kad mēs būsim izvērtējuši nākotnes programmas, mēs to varēsim izdarīt pietiekami kvalitatīvi. Visbeidzot, pēdējais par teritoriālo aspektu. Skaidrs, ka ir atšķirības Un ir arī subsidiaritāte. Beļģija to labi zina. Ir atšķirības starp Briseli un citiem reģioniem. Un ir ļoti interesanti, ja mēs par to varam debatēt. Un tagad mēs pievienojam šo teritoriālo dimensiju, un tas parāda, ka saist, saikne, eh, savienojumi kaut, ir kaut kas ļoti svarīgs. Teritoriālā dimensija tā tad tagad ir līgumā, un tā kļūst aizvien nozīmīgāka politikā. Un visbeidzot, tas, kā trūkst Eiropas komisijas priekšlikumā. No vienas puses ir ekscelence, 80 eh, miljardi, eh, kas tiek piešķirti, mm, bet ir izlaisti visi teritoriālie aspekti. Bija um, ekscelences tīkli, eh, kas bija saistītā reģioniem, un tas viss ir pazudis. Un arī mēs vēršamies pie kohēzijas fondiem, lai celtu šo ekscelenci. Es domāju, ka tā ir problemātika un jautājums, kas ir pelnījis mūsu uzmanību. Nu, iespējams, mums vajadzētu nedaudz vairāk skaitļos izteiktas informācijas, lai to redzētu, bet tas ir būtiski. Paldies, vārds Elizabetei Šroiterei. Äh, Vispirms gribēju teikt, ka es priecājos par šo nelielo uzklausīšanu, kaut arī vairums deputātu nav klāt. Nu, es domāju, ka mēs varēsim viņiem pasniegt, pasniegt tālāk informāciju, bet tas ir delikāts jautājums, par ko mēs jau sen esam aplūkojuši. Bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka ar IKP mēs nevaram reprezentēt visu, kas nepieciešams teritoriālajai kohēzijai un sociālajai kohēzijai. Un IKP ir vienkārši pārāk ierobežots, lai to parādītu. Un ar kļūdainajiem datiem eh, mēs nu, esam tad eh, sarežģītā situācijā. Mēs zaļiem zaru, uz kuras lēžam. Un, eh, bet nu, arī, nu, it kā ir daudz lietu, bet komisijas ziņojums to nepārādīja parāda. Mēs konstatējam, ka rezultāti vienmēr ir ierobežoti. Kāpēc? Tāpēc, ka indikātori, kas ir mūsu uh, rīcībā, ne, neļauj spriest par panākumiem. Uh, nu, tie dati ir kļūdaini. Tas, ko mēs dzirdējām pēdējā, uh, proti, Vandera Matona kunga uzstāšanās laikā, man šķiet ļoti svarīgi. Tā ir brīdī, kad IKP netiek apšaubīts kā pamatkritērijs, tas ir būtisks kritērijs. Es negribētu, lai mēs izvērtētu nebalstoties uz IKP, jo ekonomiskie eh, aspekti ir svarīgi. Bet, un ja tā nav, tad daži dati, daži reģioni parādās labākā gaismā nekā īstenībā, ja mēs raugāmies nedaudz precīzāk, balstoties uz citiem, tostarp sociālajiem kritērijiem ir ne tikai ekonomiskā dimensija, bet arī sociālā un teritoriālā dimensija. Dažu pilsētu centru attīstība ir, teiksim, oficiāli pozitīva, bet, kad mēs balstāmies uz sociālajiem kritērijiem, mēs redzam, ka tā nebūtu nav, jo ieņēmumu pieaugums ir tikai mazliet nelielam cilvēku skaitam, nevis vairumam. Un tad saka, jāvēršas pie Eiropas sociālā fonda, lai kompensētu to. Ja mēs balstāmies tikai uz IKP, tad mēs nesapratīsim, kāpēc kādā pilsētā pozitīvā attīstība sāk stagnēt. Kāpēc ir šī stagnācija? Tāpēc, ka attīstība tika uh, izvērtēta tikai balstoties uz IKP. Ja mēs būtu pievienojuši vēl kādu izvērtēšanas kritēriju, tad vērtējums būtu daudz precīzāks un mēs saprastu, ka būtu jāveic iesaist arī citos līmeņos. Es augstu vērtēju arī prezentāciju, kas aplūkoja lauku reģionus un teritoriālo aspektu šajā ziņā, un ir pilnīgi skaidrs, ka IKP eh, nav tūlītēji atkarīgs eh, no situācijas šajos reģionos apgādes jomā. Nu, detalizētās kartes to skaidri parāda, kā mums vajag diferencēt šos jautājumus. Ja mums ir mazāk resursu gan Rietuma Eiropā, gan Centrāla Eiropā, mums ir mazāk uh, resursu nekā Bulgārijai un Rumānijai, kur, uz kurien iet vairums šo uh, eh, struktūru fondu ja tā kā būs mazāk naudas, ja mums vajag iesaistīties patiesi, mērķtiecīgi, precīzi, nepieciešams, lai blakus IKP mums būtu arī citi kritēriji, vajag pievienot kritērijus. Un es domāju, ka Vanda Motona priekšlikums bija ļoti skaidrs šajā ziņā. Ir nopietna pretruna starp dažādiem dažādo runātāju teikto šlachtas kungs šķiet pārliecināts, ka uh, eh, IKP un nekas cits, citiem uh, lik, citi izteicās skaidrāk, ka ir robežas IKP kā indikātoram, lai atspoguļotu lietu realitāti. Tā tad jautājums šlachtas kungam, kā jūs vērtējat jūsu kolēģu teikto, kuri šķiet, uh, pauda stipri atšķirīgu viedokli nekā jūsējais. Tas būtu mans eh, galvenais jautājums, kā jūs droši vien sapratāt, bet man ir vēl viens jautājums Vandera Matena kungam un arī Sutūkungam. Ja ir tiesa, ka mēs varam koriģēt IKP, pievienot citus kritērijus. Protams, ir ekonomiskā attīstība, mēs tas attiec uz dažām tikai daļām, tad, ja mēs laukāmies, laukāmies precīzāk, tad tas attiec uz tikai uz dažiem cilvēkiem dažos gadījumos. Un ja tā ir, ko jūs piedāvājat realitātē, ar ko mēs šodien saskaramies? Un kāda tā ir? IKP. Reģioni tiek klasificēti saskaņā ar IKP, kā piedāvā regula, un tas nozīmē, ka mēs jau pamatā pieļaujam kļūdas, vai nevajadzētu pievienot regulā vēl citus kritērijus, lai uh, varētu precīzāk mēķēt. Ir uh, jautājums par procentiem, par papildu indikatoriem, un tas viss mums neapšaubāmi ļauj investēt uh, resursus diferencētākā veidā. Un kādi būtu jūs konkrētie priekšlikumi? Paldies! Karima Dēlī, plīs. Mm, tagad vārds Medelī kundzei. Ah. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Liels paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies par uh, prezentācijām. Man būtu vairāki um, komentāri. Man šķiet, ka jūs tomēr neatbildat uz jautājumu, proti jau ilgu laiku vairāk ekonomisti apgalvo, ka IKP neatrisinās nekādā veidā problēmas un. Uh, Katrā ziņā IKP mums neļaus atrisināt uh, Eiropas, pasaules un reģionālos izaicinājumus, jo šobrīd mēs esam pārējais situācijā. Un saistībā ar šo secinājumu es domāju, ka šie rādītāji nav pareizi izstrādāti. Mēs esam izraudzījušies nepareizo metodi. Viens, kas tika jau atgādināts, proti, ir izaugsme. IKP ļauj mums panākt izaugsmi, bet mūsu šās dienas ražošanas un patēriņa metodes nozīmē to, ka ja mēs izmantojam tikai un vienīgi šo rādītāju, tad, nu, man ļoti žēl, bet uh, beztermiņa izaugsme neeksistē, uh, koki, kas aug līdz pašām debesīm, neeksistē, un mums ir tikai un vienīgi viena planētu. Tāpēc mums ir jādomā par kohezijas politiku. Un kohezijas politikas izaicinājums ir sasaistīt mūsu patēriņu un ražošanas metodas ar ekoloģiskiem apsvērumiem. Un es domāju, ka mēs saskaramies ar vienu problēmu jau pašā izējas punktā, proti, ka eh, tiek nošķirta spekulatīvā ekonomika no reālās ekonomikas. Un Uh, monetārā ekonomika izpaužas kā uh, bagātība, jeb tāpēc man rodas jautājums, ko nozīmē šī te bagātība mūsu teritorijām? Ko nozīmē bagātība no sociālā viedokļa, no uh, bezdarba viedokļa, nodarbinātības viedokļa? Un es domāju, ka šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Otrakārt, mums tiek apgalvots, ka š, mums šobrīd nav izvēles. Bet tomēr ir džīnī koeficients, un džīnī koeficients mums dod nepieciešamos elementus. Atcerieties, ka, ka bija Johannesburgas samits, eh, pasaules samits, kurā mums parādījās jauns rādītājs, kas, eh, kur tagad izmanto daudz reģioni. Mums, mēs runājam par to, ka mēs tagad uh, aprēķināsim savu ekoloģisko nospiedumu. Un es domāju, ka tas mums palīdz domāt par uh, teritorijām, jo šobrīd uh, notiek masveida urbanizācija. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka jautājums par rādītājiem ir arī demokrātijas jautājums. kurš ir uzdevis jautājumu Eiropas pilsoņiem, lai noskaidrotu, kas tieši viņus padarīs laimīgākus. Un es domāju, ka tas tā būs galvenā atšķirība nākotnē. Līdzdalības demokrātija, piemēram, pat Kalē tika organizētas sanāksmes, kurās piedalījās arī iedzīvotāji, lai noskaidrotu, kur ir tie rādītāji, um, kas iedzīvotājiem palīdzētu kļūt uh, laimīgākiem - sociālā aizsardzība, vidas aizsardzība un tā tālāk un tā joprojām. Tie bija punkti, kas tika pieminēti. Un šobrīd mēs vēlamies zināt, kā mēs varētu integrēt šo uh, līdzdalības uh, dimensiju. Paldies! Lielas paldies! Tagad es dodu vārdu ekspertiem. Jūs varat runāt kādā secībā vēlties, varbūt tādā secībā, kā uzstājāties sākotnēji. Lielas paldies par komentāriem un jautājumiem! Uh, Sākumā es vēlētos atsaukties uz daļu secinājumu, jo varbūt, ka daži deputāti ne, ne, nepreiz saprata manis teikto un varbūt tāpēc, ka es neizteicos pietiekam precīzi. Es teicu, ka IKP joprojām ir nozīmīgs rādītājs, bet mums ir jāuzlabo aprēķināšanas metodas. Pat ja mēs esam tālu no tā, lai teiktu, ka ka mums ir jādara viss iespējamais, lai uzlabotu IKP kā tādu. Mums vēl ir ļoti daudz manevrēšanas iespēju, ļoti daudz tika eh, teikts par salīdzināšanu reģionālā līmenī. Mums ir ļoti augstas aplēses attiecībā uz IKP, attiecībā uz uh, galvaspilsētu reģioniem dalībvalstīs. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs Mm, neizvērtējam pienācīgi eh, ražošanu ārpus reģionālajām teritorijām, un mēs to visu ierakstam šajās, gal, šajos galvaspilsētu reģionos, kā piemēram Varšavā, Prāgā, Budapeštā. Mēs nedomājam par finanšu pakāpojumiem arī. Tas ir vēl viens piemērs, kur mēs varētu uzlabot savus aprēķinus. Es jau teicu arī, ka kā IKP uh, eh, uh, eh, ražošanu um, mēs neuzskaitām to uh, eh, kaitēm, kas tiek nodarīts videi. Tātad mums vēl ir jāuzlabo metodoloģija. Un otrkārt, savā prezentācijā es norādīju uh, uz to, ka mums ir jādomā par dažādiem citiem rādītājiem - labklājības valsts, nāciju labklājību un tā tālāk. Es domāju, ka Eirostat un Nacionālajos statistikas iestādēs mēs saskaramies ar problēmām. Mēs nezinām, kā aprēķināt uh, tautu labklājību, jo tas ir daudz sarežģītāks uzdevums, bet es pieminēju arī sociālo un teritoriālo dimensiju, kāda ir kohēzijai. Tie ir jautājumi, kas jau tika aplūkoti. Un es vēlētos teikt Jan Albrihtam, viņš norādījis, ko ļoti nozīmīgi mēs esam pieraduši pie uh, kohēzijas dimensijām, kas ir līgumā sociālā ko, uh, teritorijas un ekonomiskā kohēzija. Un tad mēs cenšamies saprast, kā, kādā veidā mēs varētu iztērēt līdzekļus, bet ir arī tas, kas rāpus līguma uh, politiskā kohēzija, uh, kultūras kohēzija Eiropā. Ja mēs papildinātu ar šīm kohēzijas dimensijām mūsu uztveri par to, uh, kur līdzekļi būtu jāpiešķir, tad, eh, tad mēs domātu par ko citu, ne tikai par to, kā eh, veicināt izaugsmi. Paldies! Eh, paldies, tagad es vēlētos atbildēt uz jautājumu, kas pietrūkst pašreizējos regulējuma priekšlikumos. Tas, kas šobrīd pietrūkst, tas varbūt saistīts arī ar programmu līmeni. Tad, kad mēs paraugamies uz programmām, mums ir ļoti vispārēji uh, rādītāji, un tad mums ir eh, ļoti eh, rādītāji, kas attiec uz darbību, un, un tad jūs speciālistiem uzdodat jautājumu, kā tad to visu sasaistīt. Bet tas, kā mums pietrūks, ir specifiski mērķi programmu līmenī un Eiropas līmenī. Ir ļoti daudz informācijas, bet mēs nezinām, kāda ir šie specifiskie rādītāji. Eiropas Savienības līmenī un par šiem te datiem par darbībām, jeb operācijām. Un viena dimensija, kas šobrīd pietrūkst, ir teritoriālā dimensija, teritoriālai rādītāji. Tāpēc es uzstāju šo piekļuvi. Ļoti daudz tiek runāts par piekļuvi, bet līdz šim, nu labojiet, ja mans teiktais nav pareizs, uh, Es Eiropas līmenī neesmu redzējis rādītājus par piekļuvi, jo tas jau negarantē izaugsmu tiešā veidā, bet lai jums, teiksim, būtu rādītāji par piekļuvi, lai jums būtu godīga piekļuve. Un es domāju, ka piekļuvi ir tas rādītājs, pie kur mēs arī varētu piestrādāt. Paldies! Liels paldies par jūsu komentāriem un jautājumiem! Es vēlētos komentēt dažus punktus. Jā, to arī dara visi reģioni. Viņi izmanto šīs uh, robežas un uh, noteikums, un ļoti pārsteidzoši ir tas, ka mums nav uh, tādi noteikumi, kas uh, palīdzētu dažiem iet. Uh, tālāk nekā paredzēts, teiksim, šajās robežu vērtībās, lai jūs varētu sasniegt kaut ko vairāk, te varētu būt citas programmas. reģioni nav ieinteresēti iet tālāk nekā šīs noteiktās robežas. Mums būtu eh, jāatalgo tie, kas sasniedz vairāk. Tālāk komentārs par teritoriālo līmeni, kam es arī pieskāros savā prezentācijā. Pašreizējā situācija um, pilsētās ir atšķirīga dalībvalstīs piemēram, Somijā nāc četri varbūt uh, šī te pilsētas sistēma, un mums ir jādomā labāk par to, kā mēs varētu definēt šīs pamat vienības. Un visbeidzot, galīgās, pēdējais komentārs. Es domāju, ka šie ekscelences reģioni būtu jāiekļauj un tie būtu jāveicina. Ir ļoti grūti izvērtēt, kāds ir kompetences līmenis un kāda plūsma notiek starp šiem kompetences centriem, jeb šajos kompetences tīklos. Paldies! Jā, lai atbildētu pēdējiem runātājiem, es teikšu, ka pilnībā piekrītu, ka IKP neapšaubāmi nav labākais rādīt, vadītājs, lai dotu atbildi starptautiskajiem izaicinājumiem un ilgspējīgā attīstībai. Tas ir vingrinājums, kas mums tika lūgts no vienas puses, lai mēs izteiktos vienkārši, no otras puses, lai mēs ievietotos pārdalīšanas un kritēriju adaptācijas struktūrā attiecībā uz reģioniem. Nu, tad mēs palikām arī šajā satvarā. Konkrēti runājot, jūs lūdzāt, jūs jautājāt, ko es piev, piedāvāju pievienot, pievienot IKP, es jau to teicu. Protams, labklājības rādītājs un tīrie ieņēmumi pēc sociālajiem pārskaitījumiem, protams, ve, daži sociālajie rādītāji veselība un, un, teiksim, tas, kas ir visdiskriminējušākais, tas ir vīriešu dzīves ilgums, uh, Viens vai divi, protams, vēl rādītāji, kas pētniecības un izglītības attīstību atspoguļo, jo mums vajadzētu, lai Eirostat varētu mums sniegt skaitļus par pētniecību un attīstību reģionos, kas būtu labāk nekā pašreizējā situācijā, jo daudzās valstīs mums ir tikai valsts līmenī skaitļi, nesadalot to NAC 2 līmenī. Tā, šeit ir tehniska prasība, lai mēs varētu uzlabot rādītājus, jeb indikātors. Jāsaka vēl arī tas, ka būtu jāizskata, nu, iespēja radikāli pārskatīt NAC 2 un NAC 3 sadalījumu, pielāgojot to nodarbinātības basēnam, teiksim, dažās valstīs Eh, eh, notiek šī eh, jau, nu, pārdomas par NAC nu, 3 ir īpaši sadali un NAC 2 arī, un citās kā federālajā struktūrā, kas ir Beļģijā, jautājums, vai mēs varam sniegties tālāk par tiem ierobežojumiem, kas nosaka um, federālas valsts principi, lai runātu par šiem nodarbinātības basēniem. Pēdējais attiecībā uz to, ko jūs minējāt. Um, Gini indeks, Gini, ja, Gini koeficients, lai um, izvērtētu nevienlīdzība reģionālajā līmenī, tad mēs atsaucamies uz IKP un nekas nav atrisināts. Ja ir runa par Gini koeficientu, lai runātu par nevienlīdzību ieņēmumos, reģiona ietvaros, tas ir koeficients, ko praktiski nav iespējams aprēķināt. Vai nu jābalstās uz skaitļiem, sociālajām aptaujām, un nu, šeit ir ļoti ierobežots standarts, vai arī jābalstās, bet to nevar izdarīt visās valstīs uz fiskālo statistiku, un arī šeit ir milzo, milzīgas starpības, tur nabadzīgākie, uh, varbūt ir godīgākie un bagātākie klāpjas vairāk. <clears throat> nu, tātad džinī koeficientu ir ļoti grūti aprēķināt. Un kāpēc tieši ko, džinī koeficients? Vai jūs gribat izvai, izmērīt sociālo ievainojamību? Ja jūs to darāt, tad ir virkne citu indikātoru, kas ļauj to izdarīt. <clears throat> vienlaikus paliek, jāpaliek uzmanīgiem, jo, jo, ja mēs runājam par sociālo ievainojamību, tad uh, visi šie rādītāji atšķiras valsts līmenī. Nu, teiksim, kā tiek aprēķināts bezdarba līmenis un uh, nokļūšana um, bezdarba apstākļos. Tas ir jautājums, kas saistīts ar valsts likumdošanu. Tas ir ārkārtīgi delikāts jautājums, un es gribētu, lai mēs to varētu izdarīt neatkarīgi no sasniegumu rādītājiem, ekonomiski sociāliem globu, um, reģionos. Paldies, Kornelija Ernsta. Lielas paldies! Pēdējā uzstāšanās skaidri parāda, cik sarežģīta ir situācija. Paldies par to! Un te ir jautājums par to, kādi ir mūsu mērķi. Kādi ir mūsu mērķi? Ja mēs gribam vairāk citus ind eh, indikātors, vai vairāk indikātoru, vai saglabāt tos pašus, tad vienmēr mums ir jāuzdod jautājums par to, par ko tad īsti mēs runājam. Manuprāt, svarīgākais ir dzīves kvalitāte. Kohēzijas eh, mērķis, protams, ir novērst atšķirības starp reģioniem, un tas Nu, šeit ir jautājums par mūsu līdzpilsoņu dzīves kvalitāti, bet kā to izmā, izmērīt? Ko to izmērīt Bulgārijā, Rumānijā, eh, Vestfālenā, eh, Rein, Reinzemē, eh, Briselē vai Prāgā? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Un kad mēs zinām, ka pieejamie resursi būs mazāki, jābūt tam gatavam, un tad jājautā, kādu ieguldījumu var dot kohēzijas politika reāli šai dzīves kvalitātei, vai mēs, nu, teiksim, vai arī mēs nospraužam neizpildāmas mērķus attiecībā uz dzīves kvalitāti. Es esmu pārliecināta, ka ir iespējams samazināt šīs atšķirības ar mazākiem piešķīrumiem. Protams, es te runāju par attiecīgajiem eh, reģioniem, kas vairāk ne, nebūs iekļaut nākamajā plānošanas periodā, un tas nozīmē, ka zināms ieguldījums var tikt sniegts neapšaubāmi debatēs. Bet, nu, eh, mēs nedrīkstam kļūt arī nereāli. Tur tad jautājums, kādi citi rādītāji? Nabadzība, jā, protams, bet kā izvēr, izmērīt? Kā konkrēti izmērīt nabadzību? Bet tomēr es gribētu, lai to iesaista, jo nabadzības faktors ir izšķirīgs. Un mēs varētu to izmērīt procentos dažādās dalību valstīs, bet tas tomēr nav tik vienkārši. Un tas viss atstāja sakas. Pirms kaut ko pievienot vai pirms teikt, nē, mēs paliekam pie tā, kas ir, vajadzīgs līdz galam veikt aprēķinos, jo ir ietekme, ir sekas, un tad mums jājautā, kāds būs rezultāts galu galā nu, š, šīs krājuma beigās. Lūk, manuprāt, tas ir būtiskākais jautājums. Un iespējams ir arī vēl kāds faktors, ko mēs varētu labi izmērīt. Demografiskais faktors. Iespējams par to varētu padomāt, jo dažos reģionos demografiskais faktors ir ļoti būtisks. Demografiskās sekas ir milzīgas. Un tātad šādu faktoru iespējams varētu pievienot visam plašajam spektram. Un tad jautājums varbūt būtu liederīgi noteikti indikātors dalību valstīs. Es saprotu, ka tas vēl sarežģīja situāciju, bet, nu, zināmā mērā es baidos, vai situācija nekļūs smagāka. Un pēc visa dzirdētā es gribētu būt piesardzīga. Paldies! Uh, Firstly, Paldies! Vispirms pateicos runātājiem šo, un par šo interesanto diskusiju. No po politiskā viedokļa IKP ir bijis vispopulārākais rādītājs. Un, taču mēs jau vairākas reizes esam atzīmējuši, ka tas nav ideāls. Ir dažādi priekšlikumi, Uh, un problēmas slēpjas apstākļi, ka IKP, IKP nav tik viegli aprēķināt. Un te tik minēts ar IKP plus viens. Tomēr arī tas nav pietiekami precīzs indikators. Eh, jo pirktspēja vairākā dažādās valstīs ievērojami atšķiras. Tāpat ir tādi indikatori kā labklājība, nabadzības līmenis, veselība, dzīves ilgums, Arī dzīves ilgums nav īsti zinātnisks indikators, jo ļoti bieži tas ir atkarīgs no cilvēku paradumiem. Piemēram, eh, piemēram no dažādām eh, slimībām, no uh, smēķēšanas, no pārmērīgas svara. Tad tas arī nav ideāls risinājums. Es vēlētos aicināt četrus kungus, kas šeit uh, uzstājas ar prezentācijām varbūt jūs varētu sapulcēties vienā telpā un pie alus un uzkodām izdomāt, nu, kurš tad būtu tas ideālais eh, rādītājs. Eh, visi jūs priekšlikumi zināmā mērā ir eh, saprotami un liederīgi, tomēr mums ir jāizlēm par kādu konkrētu priekšlikumu, vai tas būs IKP plus vai kāds cits. Paldies! Paldies, Lūdzu! Pēc iespējas īsāk, Erika. Paldies, priekšsādētāji, es izteikšos īsi. Vispirms jau es gribētu vēlos teikt, ka mums ir vajadzīgs cits indikators, nevis IKP. Jeb kāds cits indikators papildus IKP. Tas gan nenozīmē, ka IKP nevarētu būt vissvarīgākais kritērijs, jo mēs esam dzirdējuši um, daudz argumentus par labu tām. IKP izolēti eh, gan neatspoguļo konkrēto situāciju dažādos eh, reģionos. Manuprāt, galvenajam mēķim, domājot par indikatoriem, vajadzētu būt, kā samazināt atšķirības dažādos, dažādos reģionos un apgabalos, un kā padarīt šo indikatoru, um, kā palīdzēt cilvēkiem uh, izveidot labākus indikatorus. Mēs parasti sākam ar negatīvajiem indikatoriem, un, uh, manuprāt, uh, tie um, nav īpaši atbalstoši. Tādēļ mums vajadzētu sākt ar pozitīvākajiem indikatoriem. Ja tiek pārkāptas kādas robežvērtības, tad um, mums vajadzētu arī ņemt vērā novecošanu un demografiskās tendences kopumā. Sagatavojot jaunus indikātors un e, izmērot dažādas lielumus, tā būtu realistiska alternatīva, jo novecošanai ir ļoti liels iespējas uz konkurētspēju. Tādā veidā mēs varētu um, uzlabot reģionālo politiku. Runājot pār uh, e, urbāno politiku, jo pilsētu politiku, es domāju, ka uh, tā, uh, ka runātājs ļoti veiksmīgi at atspoguļoja problēmas dažādās valstīs un dažādās pilsētās. Somijā Mums ir daudz pilsētu, kurā dzīvo mazākā 100 tūkstoši iedzīvotāji, un arī šīs pilsētas saskaras ar nopietnām problēmām. Mēs nevaram vērtēt tikai pēc iedzīvotāju skaita. Ir vajadzīgs uh, lielāks skaits uh, precīzāku indikatoru, kas atspoguļo, uh, atspoguļo dažādus faktorus. Tomēr paldies par lieliskajām prezentācijām. Paldies. Pirms es lūkšu ekspertus atbildēt, vai komisija vēlas kaut ko piebilst? Lūdzu, izsakieties pēc iespējas īsāk, arī jums attiec šis noteikums. Jā, es izteikšos ļoti īsi. Paldies par aizraujošo diskusiju. Vēlos pievērst uzmanību kādam svarīgam aspektam. Mums ir jā, jāatšķir eh, kohēzijas programmas eh, kontekstā šādi aspekti, piemēram, tādu reģionu atlase, kas uh, pretendēt uz finansējumu un finansējuma piešķiršana, kā arī uh, programmu uh, izstrāde. Kas attiec uz atbilstību, tad uh, mums ir vajadzīgi indikatori, kas atbilst konkrētām, uh, konkrētām iezīmēm, kas ir objektīvi attiecībā uz eh, kapacitāti un attīstības līmeni. Un kohēzijas politikas resursiem ir jābūt pieejamiem, pieejamiem eh, nabadzīgākajos Eiropas Savienības reģionos. Tam jābūt vienam no pamatmērķiem, un tas ir viens no kohēzijas politikas pamatmērķiem. Tāpat ir Eh, jāsaskaņo resursi, kas ir pieejami reģionālā līmenī. Tas ievērojami samazina indikatorus, eh, indikatorus, kurus mēs varētu izmantot. Tādēļ būtu vajadzētu iekļaut citus indikatorus, kas atspoguļo nodarbinātību, izglītības līmeni, iedzīvotāju īpatsvaru un tā tālāk. Tās ir atkarīgs no iesaistītajām pusēm. Eh, Eiropas institūcijas, eh, komisija, eh, vietējās varas iestādes eh, var izveidot programmas, darbības programmas, kur tiek ņemti vērā dažādi indikatori un ne tikai IKP. Paldies! Paldies! Lūdzu, vārds ekspertiem. Nu, kādam taču ir kaut kas jāsaka. Mm es vēlos papildināt. Eh, eh, Tad ir eh, jāsaņem pietiekami daudz informācijas, lai varētu izpieņemt nākamo lēmumu. Un, ja mēs runājam par kvalitāti indikatoru jomā, Es tikai vēlos vēlreiz uzsvērt, ka demogrāfiskais uh, eh, indikators ir ļoti labi izmērāms un ļoti saprotams uh, lielums. Paldies! Vai Vandermotena kungs vēlas izteikties? E, jā, divas, trīs lietas. Vispirms gribu iedrošināt Kelī kungu, uh, Protams, pirktspēja ir būtisks elements. Nav statistikas par pirktspēju uh, reģionu līmenī, tas ir valsts līmenī, un tas nav vienāds visā teritorijā. Kāds no runātājiem teica, ka mērķim vajadzētu būt vismazākās iespējamas atšķirības starp reģioniem. Vai tas vienmēr tā ir? Tas ir atkarīgs no tā, ko mēs gribam. Mēs varētu ļoti labi iedomāties, ka mūsu politiskais mērķis kādā valstī ir, lai būtu daļa salīdzinoši tukša valsts daļa, parki un tā tālāk, un citur koncentrējam ražošanu. Tāpat varbūt tāds politiskais mērķis būtu. Tā ir politiskā izvēle, un neesmu pārliecināts, ka vismazākās iespējamas atšķirības starp reģioniem ir mūsu mērķis. Protams, varētu ņemt tādu indikātoru, ka tīrie ieņēmumi pēc pārskaitījumiem, jo parasti cilvēki, kas um, mitinās reģionos, uh, kur ir paredzēts pārveidot par nacionālajiem parkiem, tur vajadzētu būt, lai dzīves līmenis ir identisks tās, salīdzinot ar citiem iedzīvotājiem. Bet visā pārējā vai kohēzija vienmēr nozīmē, ka nepieciešams visu, visu vienā un tā pašā veidā. Nu, politikā par to jādomā. Novecošana kā indikators arī šeit katram indikatoram ir jēga atkarīga, atkarībā no izdarītās politiskās izvēles. Ja mēs sakām, ka novecošana ir problēma, mēs varam teikt arī, ka novecošana ir panākums, jo pašlaik, nu, pirms 50 gadiem tā nebija. Pašlaika novecošana, atšķirībā nu, teiksim, dzimšanas līmenis ir tāds, kāds tāds ir, un aizvien vairāk pa, palielinās dzīves ilgums gados veciem cilvēkiem. Vai tas ir slikti vai tas ir labi? Jebkuram indikātoram e, vispirms vajadzētu pievērsties mērķim, pirms mēs izdarām izvēli. Novecošana arī var radīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Tad viss ir relatīvs. Par laimi mums šodien nav jāpieņem konkrēti lēmumi par indikatoriem, tomēr es domāju, ka šī diskusija, jo īpaši jūsu komentāri, jūsu prezentācijas par jūsu pētījumiem ir e, pavērs mums daudz jaunu ceļu un daudz jaunu potenciālu risinājumu mūsu diskusijās par regulējošo ietvaru. Liels paldies! Un es domāju, ka es nemelošu, ja teikšu, ka, ja jūs vēlaties padalīties ar mums um, savos pētījumos, tad mēs par to ļoti priecāsimies. Un, protams, vēlos teikt arī komisijai, ka mums būs nepieciešama informācija arī no jums, kad mēs runāsim par uh, regulējošā ietvara uh, ietver būtību. Liels paldies par jūsu komentāru. Tagad mēs uh, esam iztirzājuši darbu kārtību. Uh, ja ir kādi citi jautājumi, tad lūdzu runājiet par tiem. Mēs tiksimies 25. janvārī. Novēlu jums visiem vēlreiz labi atpūsties turpmāko divu nedēļu laikā. Es domāju, ka divas nedēļas mēs šajā kā neatgriezīsimies. Un liels paldies tūkiem un novēl nu, arī jums e, priecīgus svētkus. Paldies! Sēde ir beigusies.